Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Alors, vous avez vu le, l'ordre. Jūs esat iepazinušies ar šīs dienas sanāksmes darba kārtību. Ja iebildumu nav, tad uzskatām to par pieņemtu. Informēju jūs par to, ka atbilstīgi tam, ko mēs, par ko mēs lēmām iepriekšējā sanāksmē, punkts par eh, parlamenta ēku iegādi. Par šo punktu notiks viedokļa apmaiņa ar ģenerāls sekretārā klātbūtni Klaus Veller, kurš šeit būs 15.30. Tātad sāksim darbu, tad pārtrauksim uh, pusčetros un līdz 4.15 kopā ar referenti. Arī skatīsim šo jautājumu. un arī raucīsim, kādi ir jautājumi, kāds mēs varam uzdot ģenerāla sekretā, sekretāram pēc pirmā viedokļa apmaiņas, kāda notika ar eh, Kvadras kungu viceprezidentu pagājušajā nedēļā. Esam iecerējuši uzsākt balsojumu. Žanuk Dien man uzdeva jautājumu apmēram 17.15, 17.20 līdz 18 un nu, beigsim darbu pusseptiņos. Nu ko, ja jautājumu nav, tad uh, darba kārtība ir pieņemta. Priekšsēdētāji paziņojumi. Mums ir nav, tad mums ir jāapspriež 7. novembra 11. gada uh, protokols. Nav iebildumu, tad uh, apstiprinam šo protokolu. Tālāk. Varbūt mēs varam sākt. Es te vēršos pie Žanluka Dēna šorīt. Bija sanāksme, viedokļa apmaiņa ar trijo delegāciju no padomus priekšsētāja puses par jaunajiem pašu resursiem īpašajā procedūras ietverā izskatot uh, finanšu perspektīvas nākamam gadam. Tas bija īsts sanā, tā bija īsts sanāks, varbūt mēs tagad varētu skatīt šo punktu 456. Aicinu abus uh, referentus, Annu Jensenu un Žanu Luku Dēnu, tad mūs iepazīstināt ar šiem punktiem. Vai tu gribi, lai es to daru? Labi, tad īsumā es sev dodu vārdu. Referentu atļauju, kā jūs zināt Mēs panācām to, ka sarunas par nākamo daudzgad finanšu schēmu, gan runājot par ienākumiem, gan izdevumiem, sarunas notiek paralēli padomē un parlamentā. Iepriekšējā reizē, kā atceraties, padome pēc sarunas savā līmenī, padomē, ministru līmenī, tad Eiropā domas līmenī, kur bija trīs, četras sanāksmes, kur tika runāts tikai par finanšu schēmu, un tad vērsās pie mums un teica, ka mēs panācām uh, vienprātīgu vienošanos, vai nu pieņemiet vai nē, daži simti miljoni eiro vairāk un viss. Līdz ar to uh, mūsu referenti bija ļoti sarežģītā situācijā, parlaments kopumā bija sarežģītā situācijā. Tagad mēs gribam būt iesaistīti jau no pirmās dienas. Bija trīs sanāksmes, viedokļa apmaiņa. Pašlaik notiek tikai viedokļa apmaiņa. Pārdome vēl nevar uh, vest sarunas. Nacionālās delegācijās uh, tā vēl nav precīzi saruna mandāts, līdz ar to notiek tikai viedokļa apmaiņa. 1. 12. septembrī par vispārīgo ietvaru par uh, finanšu schēmas ilgumu, saturu, par pārdali pa kategorijām. Otrā sanāksme notika novembrī par um, komisijas priekšlikumiem par KLP un par reģionālu kohēzijas politiku. Divi lielie bloki, divi kategoriju bloki. 1B un 2 kategorijas. Un šoreiz, šorīt mums arī bija viedokļa apmaiņa par um, jaunajiem pašu resursiem. Jāteic, ka bija tāda eh, vienpusēja runa no parlamenta puses. Eh, trīs ministri bija šeit, arī komisija. Kopš iepriekšējās sanāksmes mēs piedāvājām un arī panācām to, lai arī komisārs eh, tik būtu piedalītos šajā sanāksmēs. Mēs atgādinājām galvenokārt, ka pirmkārt <clears throat> parlamentam Politiska vienošanās par jaunajiem pašu resursiem ir priekšnosacījums, lai vienotos par globālo vienošanos par nākamo finanšu schēmu. Tātad, ja mums nebūs uh, piekrišana par izdevumiem, ja nebūs uh, um, šie paši resursi. Otrs vēstījums arī viedokļa apmaiņa, kas notika arī Kobuju pagājušajā nedēļā. Balsoties uz referentu priekšlikumiem, mēs uzskatām, ka priekšlikumi, kurus ceļ galdā komisija, ir labs darba pamats. Tas nenozīmē, ka mēs simtprocentīgi tos uh, apstiprinām, tas nenozīmē, ka mēs jau nepaturam iespēju arī nākt klajā ar citām idejām, bet mēs uzskatām, ka uh, Tas ir labs pamats, uz kā varam arī sākt darbu. Un tad arī raucīsim, vai turpinot mūsu darbu, ir nepieciešams paplašināt debatas, bet uzskatām, ka priekšlikumi ir labs pamats. Es arī uzsvēru uz to, ka parlamenta noskaņa, sākot ar pirmo dienu par resursiem, ir nemainīt un negrozīt līgumu balstāmies un strādājam, pamatojoties uz esošo līgumu. Mēs neprasam jaunas pilnvaras Eiropas Savienībā vai parlamentam. Mēs pieprasām piemērot līguma noteikumus, kas paredz iespēju radīt ar pašu resursus, atbilstīgi padomis lēmumam, kas ir pieņemts vienprātīgi ar parlamentu piekrišanu. Un pēc tam arī, kad ir šie paši resursi, tad piemērošanas modalitātes arī var tikt pieņemtas. Eh, um, pieņemtas kopīgā lēmumā, arī parlaments izsaka savu viedokli. Bet pašlaik parlaments nepieprasa kādu jaunu līgumu vai izmaiņas esošajos, jo, nu, mēs bieži vien dzirdam šeit arī Briselē un citur. Uh, dažādas idejas par jaunu līgumu nepieciešamību un tam līdzīgi, mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams parādīt, ka šajā jomā mēs runājam ļoti konkrēti un precīzi, un arī juridiski esam pēc iespējas, <coughs> pēc iespējas um, mērenāki, mēs esam ambiciozi attiecībā uz um, mērķiem mums ir jāizmanto līgumā pieejamie noteikumi neapšābot uh, nosacījumus, kas nav līgumos, uh, bet kas ir juridiski arī tikpat svarīgi, piemēram, par šo resursu griestiem un tam līdzīgi. Tas viss skaidri tika atrunāts. Vai referents vēlas papildināt man sacīto? Žanluk, nē. Anna. Lūdzu. Ja, tak, formand. Øhm, um... Paldies, priekšsēdētāji. Tilføje er jo så, at det danske formandskab øh, også redegjorde for, hvordan. Es domāju, vajadzēja teikt, ka Dānijas prezidentūra arī teica, ka būs sešas sanāksmes nākamajā gadā. På nogle prin un viņi e, grib panākt pēc iespējas lielāku vienošanos par galvenajiem principiem, un pēc tam būs arī Eiropa padome, lai varētu izstrādāt galvenās nostādnes. Mēs te nerunājam konkrēti par cipariem, bet par uh, galvenajiem pamatprincipiem, lai pēc tam padome varētu vienoties par uh, konkrētiem skaitļiem, kas uh, tiks iekļauti finanšu plānā. Øh, man fortalte også, at man ville gøre det i to spor. Mēs ceram, ka oktobrī būs iespējams panākt vienošanos. Es sapratu, ka tas ir tāds um, divu ātrumu process. Debates par likumdošanu, KLP reforma, struktūra fondu pārskatīšana, kā arī izpētes programmas. Visi likumdošanas teksti paralēli tiek apspriesti padomē, un tas norisinās apspriežoties līdztekus par finanšu plānu nākamajam periodam. Tātad šīs diskusijas norisinās paralēli uh, budžeta plāņošanai, līdz ar to viss ir konsekventi un mēs varam būt ar to apmierināti. Tātad nav tā, ka diskusijas par konkrētiem likumdošanas projektiem norisinās atraut no budžetārajām diskutijām. Tātad mēs skaidri un gaiši apzināmies, kas īsti ir jāfinansē. Jūsu priekšā atrodas darba dokuments, ko es sagatavoju kopīgi ar Žanu Luku Dehēnu. Un mēs esam minējuši arī tos dokumentus, ko saņēmām no komisijas par pašresursiem. Jūs te varat iepazīties ar skaistiem skaitļiem, jūs redzat, kādi priekšlikumi ir tapuši sagatavoti, un tepat ir arī uh, jaunie lēmumi par Eiropas Savienības pašresursiem, par līgumiem, par finanšu transakcijas nodokli. Uh, Un līdz ar to, pateicoties šādam pārskatāmam dokumentam, jūs varat labāk iepazīties ar priekšlikumu. Tālāk, darba dokuments numur viens. Tas viss ir sagatavots ļoti uzskatāmi, un eh, tā jūs labāk varat pārskatīt visus priekšlikumus. Kā jau Žants Luks minēja, mums referentiem šis ir galvenais darba fundaments, mēs šos priekšlikumus eh, rūpīgi izskatījām, sagatavojot dokumentu, mēs, protams, eh, domājam, ka varbūt komisija piedāvās jaunus priekšlikumus, piemēram, runājot par PVN un finanšu transakciju nodokli. Īstenībā tie ir divi principi, kas ir jāņem vērā, diskutējot par Eiropas saimnības pašresursu nākotni. Finanšu transakciju nodoklis To piedāvāja Ekon komiteja, kas ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā. Un novembrī Ekofin ministri iesaistījās diskusijās un jau bija pirmā doma apmaiņa par finanšu transakciju nodokli. Mēs vēl nedzirdējām nekādas tādas pārāk uh, lielas atskaņas no šīs Ekofin padomas, bet Komisija eh, runā, ka tā varētu būt laba doma, un mēs gribējām tikai pateikt, kā varētu ieviest finanšu transakciju nodokli, tas noteikti varētu būt eh, pašresursu ieņēmumu avots. Tam ir jābūt tādam nodoklim, kas ir godīgs eh, un taisnīgs. Un ņemot vērā dažādas mērauklas, mēs varam vērtēt, vai šīs ieviestais eh, vai plānotais nodoklis drīzāk ir uh, konsekvents un vai tas patiešām nesīs kāds augļus. Kā jau priekšsēdētājs teica, mēs varbūt nesam kļuvuši daudz gudrāki, saņemot eh, šos dokumentus no padoms un komisijas, bet katrā gadījumā mums ir viela pārdomām, un šis darba dokuments ir tikai pirmais solis garākā ceļā. Paldies! Merci, Jāni. Paldies, Tārtum, kungs, lūdzu. Okay. Voorzitter, dank u wel. Priekšsēdētāja kungs. Jā, interesants dokuments. Dāņi un Kiprieši ir ļoti drosmīgi cilvēki, bet nākam gad es noteikti negribētu atrasties viņu vietā, ņemot vērā 2013. un 2020. gadam paredzēto finanšu plānu, tātad ITER pārskatīšana un tiek rakstīts arī par nepieciešamo vienprātību padomē, balsojot par konkrētiem priekšlikumiem. Un nesen es tieši komisijai un padomē uzdevu vairākus jautājumus šajā kontekstā, un viņi man teica, ka e, balsojot par Eiropas Savienības pašresursiem, būs nepieciešams vienprātīgs lēmums. Es gribēju pavaicāt, vai tieši tagad mums par to ir jāspriež, vai tas ir parastais brīdis, un gribēju teikt, ka Nīderlanda bija pret šādu pašresursu sistēmu. Un pret to bija nevien liberālais kabinets, bet arī sociālistiskā opozīcija. Ņemiet to vērā. Paldies! Merci, mon cher collègue. Paldies, godētais kolēģi. Uh, il faut. Ir nepieciešams šodien runāt par problēmu, jo parlamenta delegācijai šajās sarunās ir jāatskaitās budžeta komitejai. Šodien, tāpat kā divas abas iepriekšējās eh, reizes un kā arī darīsim nākamgad, uh, un tam līdzīgi, un Jensens kundze arī atgādināja, kāda ir Dānijas darba, kā, darba kalendārs. Tas, ka ir um, iebildumi padomē, tas ir pilnīgi normāli sarunu laikā. Sākotnēji sarunu sākumā saka, ka viņi ir pret tādu un tādu risinājumu. Tas, kas ir svarīgi, ir, ka neviens neapšauba to, ka šāds sarunas vispār notiek. Ja būtu kā dalība valsts vis, par to, ka vispār ir šādas sarunas, tad eh, tā būtu problēma, bet tas tā nav. Un nu, vispārīgajā kontekstā nav nevienas valsts interesēs bloķēt sarunu uzsākšanu par Eiropas eh, Savienības nākotni institūcijās. Jebkurā gadījumā šīs institūcijas notiek, šīs sarunas notiek un uh, Arī ārlietu padome šodien galvenokārt tika veltīta um, samita sagatavošanai 9. decembrī. Varbūt tad viedokļa apmaiņa par pašu resursiem bija visai īsa. Un kā arī teica Anna, īstās sarunas sāksies tikai tuvāko mēnešu laikā, Dānijas prezidentūras laikā, kad beigsies šīs sarunas, mēs par to neko nezinām. Kalendārs, ar kur mēs strādājam pašlaik, visi ir, ir izstrādāt, Dānijas prezidentūras izstrādās jūnijā dokumentu, kur arī atspoguļos viedokļus par galvenajiem debašu punktiem. Un tad padome lems, vai tā turpina strādāt ministru līmenī, e, Eiropas lietu ministru līmenī, vai arī viņi uzreiz par to runā samitā. Un tad mums ir problēma, par kuru būs arī jāpadomā, jāsagatavojas, kā mēs turpināsim mūsu viedokļu apmaiņu tad, kad par to tiks runāts jau Eiropā domē. Pašlaik mēs vēl tur nesam. Paldies referentam par šo dokumentu izstrādi, to prasīja vairākas grupas. Mums būs nepieciešams šis dokuments, lai arī precizētu do, nostājas. Un arī praktiskās sākas, kas izriet no komisijas priekšlikumiem katrai dalību valstī. Atcerieties arī, kā priekšsēžu o, konferencē tika lemts izveidot kontaktgrupu, kas periodiski satiksies, lai varētu informēt par sarunām, un nu, to vadīs arī parlamenta prezidents. Es tiku arī informēts par to, ka Buzekungs ir iecerējis norganizēt pirmo kontaktgrupas sanāksmi savas prezidentūras laikā nākamā nedēļa Strasbūrā, varbūt otrdien 15. Es jums vēl sniegšu konkrētāku informāciju, kad tāda būs. Noteikti mums būs arī jāraugās arī ar Būzēkungu un arī ar viņa, ar nākamo prezidentu kā mēs strādāsim un kā darbosies šī kontaktgrupa. Nu ko? D'autres. Nu ko, ja citu jautājumu nav, tad varam noslēgt 4, 5, 6 jautā punktus. <clears throat> es sveicu ģenerālu sekretariātu. Eh, sekretāru, eh, paldies, ka esat ie, šeit ieradušies. Jūs jau bijāt pieejams arī iepriekšējā reizē, bet mums nebija pietiekami daudz laika. Tagad mēs eh, jūs uzklausīsim un gaidām ziņas no mūsu referentes Almājeras kundzes. Vai viņa ir šeit, vai ir kāds ziņas no viņas? Elle arrive Parce que j'aurais scrupule à évoquer ce point.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 Es to saku sekretāru kungam. Iepriekšējā sanāksmē notika pirmā viedokļa apmaiņa. Par projektu, kad pieņēma parlamentu birojā par divu ēku iegādi Briselē, Montoja ielā un Strasbūrā. Pavisam nesen uzzinājām, ka ir vēl viens projekts, kur iecerēs īstenībā birojs Šī tikšanās var būt ļoti liederīga, lai iegūtu precīzāku informāciju par Montoje ēku un Strasbūrs ēku, lai būtu arī vairāk uh, ja, arī, uh, nu, uh, informācijas par nosacījumiem, kā mēs varam iegādāties šos šīs ēkas. Es varbūt došu tad vārdu referentei. Tagad uzdodiet jautājumus. Un paldies, paldies, sekretārē. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, kolēģis. Jā, īstenībā es jau gribēju Briselē ierasties daudz ātrāk, bet uz šosejas bija problēmas. Diemžēl nokļuvu satiksmes negadījumā Un eh, līdz ar to nokavēja lidmašīnu, bet tagad, paldies Dievam, beidzot esmu ieradusies Briselē un mēģināšu dot jums pēc iespējas labāku pārskatu. Tātad B ēka Strasbūrā. Gebäude ist in unmittelbarer Nähe des Tā ir ēka, kas atrodas turpat pie Eiropas parlamenta, tā piedara Eiropas padomei. Kādēļ šī ēka mums ir tik interesanta? ņemot vērā tās atrašanās vietu, tā patiešām ir ļoti izdevīgi. Mēs zinām, kādas problēmas paro, pa, notiek Strasbūrā. Nu, mums tur pilnīgi nav vietas, mēs visi esam saspiesti, nav pietiekam daudz eh, telpu ne asistentiem, ne mums pašiem. Un ja mēs gribam ar kādu tā mierīgi aprunāties, nu, mums bezmaz nav kur palikt. Ja kāds uh, deputāts grib eh, satikties ar pieciem, sešiem cilvēkiem, lietišķām sarunām, nu, tad viņš var doties vai no nu deputātu bāru vai kādā klusākā stūrītī mēģināt uh, apsēsties, bet īstenībā nav tik daudz telpu, un tad mēs tur visi saspiežamies mūsu birojos, un cilvēki, kas mūs apmeklē, ir ļoti pārsteigti, cik mazos birojos mēs sēžam. Eh, ēka ir celta 1955. gadā un to neizmanto kopš 2007. gada. Tā kā ēkas eh, īpašniece ir Eiropas padome, mums ir zināmas eh, priekšrocības sarunas ar Eiropas padomu par ēkas iegādi bija ļoti konstruktīvas. Te mēs runājam par 2770 kvadrātmetriem. Un mm, mums ir Jāsaprot, ka Briselē mums par šādu ēku būtu jāmaksā daudz augstāka summa. Un zeme, uz kuras atrodas ēka, tiek, pi, tika piedāvāta par 10 tūkstošu frankiem. Uh, Eh, tā tad, nu, tas ir milzīgs zemes pleķis, ko mēs saņemsim par tādu naudu. Bet, ja mums vajadzēs šo ēku kādreiz atkal atdot atpakaļ, to vajadzēs eh, pārdot atpakaļ par to pašu cenu. Bet, protams, par ēku cenu tiks aprēķināt atsevišķi. Protams, eh, remontu izmaksas ir augstākas, tie ir ap, aplēsti 9,2 miljoni eiro elektrība, drošība, tie būtu apmēram 60 tūkstoši eiro gadā ēkā ir konstatēti asbesta pārpalikumi, un lai asbestu izņemtu no mājas, protams, um, šī summa ir jāiekļauj remonta izdevumos, un mēs zinām, ka tas ir uh, ka tā ir ēka, kas piedara vienai no starptautiskām institūcijām, un īsnībā pagaidām nekādu citu piedāvājumu mums nav, bet kas mani traucē? Uh, Protams, ēka varbūt ir tāda nedaudz dārga, bet mēs par to vēl varam runāt, vai mēs runājam par 100 tūkstošu eiro vai 200 tūkstošu eiro atlaidi, bet īstenībā piedāvātā cena ir ļoti izdevīga. Bet kas man īsti nepatīk, tas pats attiecas arī uz Montoje ēku, gribēju kolēģiem to skaidri pateikt. Uh, Eh, mēs jau varējām ēkā eh, ievākties septembra mēnesī, un eh, tātad jau oktobrī viņi varēja mums šīs telpas piedāvāt, nevis to tagad pabāzt degunu priekšā pašā pēdējā mirklī. Tagad, lai mēs gada nogalē sāktu šādas pamatīgas diskusijas. Un tas jau tāpat viss ir diezgan nepatīkami. Tālāk Montoje ēka, jeb ēka Montoje ielā, nu jā, arī tur viss nav tik vienkārši Man šķiet galīgi nepieņēmami, kā norisinās sarunas, kāda stratēģija tajās tiek izvēlēta, un Eiropas parlamenta sarunvešanas stratēģija ir pilnīgs fiasko. Es gribēju to tā arī pateikt, un es ceru, ka kolēģi komitejā man piekritīs. Es domāju, tas ir pilnīgi neiespējami, ka mēs vedam sarunas ar vienu pašu īpašnieku, un viņš uzskata, ka viņš tāpat eh, šo vienīgā īpašnieka statusu arī saglabās. Tur bija visādi konkursi, un tas viss tika veikts ļoti neveikli, un ja viens pārdevējs vai izīrētājs jau tā, uh, diktē savus noteikumus, tad, lai vismaz šīs sarunas būtu tādas dzīvīgākas, eh, vajadzētu varbūt vest sarunas ar vēl kādiem diviem, trim citiem ēku īpašniekiem, lai mēs, vedot sarunas, būtu stiprākās pozīcijās, lai viņš nejustos tā, ka viņam ir tāds ekskluzīvs tiesības. Tā ir ēka, kas ir uzcelta 1990. gadā, un tās platība ir 5700 kvadrātmetru, biroja telpu platība 3700 eh, kvadrātmetri, un tālāk 200 es gribēju pateikt, ka iepriekšējā īres cena bija nu, pārāk augsta, un mums ir ļoti lieli nopelni, ka tagad mēs varam runāt par zemāku īres maksu. Bet arī šī zemākā īres maksa tomēr ir augstāka par līdzīgu uh, ēku īri šajā pašā apkaimē. Tātad tie vairs nav 250 eiro par kvadrātmetru, bet 240 kvadrāt, eiro par kvadrātmetru. Andēva Ains ir šīs ēkas īpašnieks. Tie ir ļoti bagāti cilvēki no Arābu reģiona ir konstatēts, ka asbesta sastāvs šajā ēkā nepārsniedz drošības normām. Uh, atbilstošo, un mēs gribam šo ēku iegādāties, bet Es saprotu, kāda stratēģija ir izvēlēta. Es varu nedaudz arī aizstāvēt administrāciju. Tā tad mēs vēlamies iegādāt kādu ēku, kas ir pēc iespējas tuvāk parlamentam, lai tie cilvēki, kas strādā administrācijā, lai viņi varētu ietaupīt laiku un naudu, lai viņiem nevajadzētu visu laiku kaut kur braukāt no viena pilsētas gala uz otru. Bet būtu patiešām loģiskāk meklēt arī alternatīvas, nevis visu likt tikai uz vienu kārti. Es, protams, esmu diezgan kritiski noskaņota, bet teikšu godīgi, ja mēs tagad gribēsim sākt visu no jauna, eh, ja mēs samaksāsim vienu miljonu par daudz vai pusmiljonu par daudz, es saprotu, uh, ka šis miljons vai pusmiljons, nu, mūsu nodokļu maksātāju acīs neiztīsies pēc tādas, pēc kapēkām, bet ja mēs īrējam kādu ēku šajā apkaimē, nestoties uz to, ka 31. decembrī beidzas īres līgums, ja mēs lemsim pret šīs ēkas iegādi, nu, tad kaut kur mums vajadzēs sūtīt cilvēks, kas tur tagad sēž, protams, mēs viņus kaut kur varam izmitināt, un ja komiteja pieņems tādu lēmumu, nu tad eh, mēs par to varam vienoties. Es dzirdēju arī to, ka mums noteikti vajadzēs maksāt par ēkas remontu, ja mēs noslēgsim īres līgumu, un remonts eh, noteikti izmaksās vismaz 2,2 miljonus eiro, un droši vien remonta laikā atklāsies vēl kaut kāda slēptie trūkuma, līdz ar to mēs varētu secināt, ka izmaksas būs vēl augstākas īsumā. Es varētu teikt, ka nu, nežēlīgi dārga ir šī ēka, bet uh, tai ir ļoti laba strateģiska atrašanās vieta. Un, protams, es saprotu, ka neviens to negrib pārdot par sviestmais, bet es saprotu, ka tas neatbilst tirgus cenai. Bet, ja mēs atteiksimies no ēkas iegādes, tad tomēr uh, mēs sev sagādāsim vairāk grūtību. Uh, Mums īstenībā ir, eh, es domāju, būtu loģiski iegādāties šo ēku, jo īstenībā tas ir visai izdevīgs pirkums un galu galā mums tas ir strateģiski izdevīgāk, jo ēka arī atrodas labā vietā un tepat mēs pāri ielai varam pārskriet un mēs jau esam tur. Un Ja mēs runājam par ēku stratēģiju, īstenībā līdz ar to mēs būsim izpildījuši svarīgākos stratēģijas punktus. Priekšsētētāja kungs, es gribēju par to jums tagad pastāstīt, lai mēs varētu pēc tam ar kolēģiem iesaistīties diskusijās ja jūs esat viens prātis. Tātad es eh, varētu teikt, ka vajadzētu iegādāties Montoje ēku, bet esmu pret eh, neveiksmīgo sarunvešanas stratēģiju, noteikti to kritizēju, un mums noteikti īras līgumā ir jāiekļauj azbesta klauzulu, jo nevarētu būt tā, ka vienā brīdī mēs konstatēsim, ka tur tomēr ir par daudz azbesta, un tad tā izņemšana no mājas vajadzēs apmaksāt arī mums. Nē, tā nevar būt. Es domāju, ka mēs jau pietiekam daudz esam zaudējuši savas neveiksmīgās sarunu stratēģijas dēļ. Un visbeidzot, ja jūs sagatavojat ziņojums par ēku politiku, jums kā referentam ir jāiepazīstas ar veselu dokumentu kaudzi, un jūs tur redzat visādus grozījumus, un ir grūti plānot turpmāko darbu. Tādēļ Vajadzētu padomāt arī par uh, iespējamām alternatīvām un ja ir nepieciešams arī kaut ko celt no jauna, tad būsim loģiskāki, izsvērsim to visu augstasinīgāk, un mēs jau neesam arī tik eh, stūbi, lai paši nevarētu pieņemt racionālus lēmumus. Paldies! Merci beaucoup. Lielas paldies! Uh, Vārds tiek dots ģenerāla direktora kungam. Jā, herzlichen Dank. Äh, ich glaube, es macht Sinn. Paldies! Mēs te runājam par vairākām ēkām. Tādēļ varbūt vajadzētu par to runāt saistībā ar mūsu vidustermiņa ēku stratēģiju. Prezidijas Uh, teica, ka ir jāizveido tāda vidusposma ēku stratēģija, kas tika pieņemta 2010. gada martā. Ņemot vērā šo stratēģiju, šeit ir ļoti detalizēti atzīmēts tas, ko īsti parlaments vēlas. Proti, kādi ir galvenie principi, ēkas iegāde, uh, nomaksa laikā un ēkas eh, atrašanās vieta tuvu citām ēkām. Mēs taču negribam eh, panākt tādu situāciju, kāda ir komisijai, ka tās ēkas ir izkaisīts pa visu Briseli. Ēku stratēģijā mēs esam skaidri un gaiši norādījuši, kuras ēkas vidus termiņā, nu tas ir 2,5 gadi, uh, Eh, ir jāiegādājas, un tagad eh, stratēģija tuvojas noslēguma fāzei, tādēļ mums beidzot ir jāpaņem galvenie lēmumi. Tātad, kad ēka Luksemburgā un Briselē šajā stratēģijā mēs esam formulējuši, ka mums ir nepieciešams vēl papildus telpas apmēram 26 līdz 30 eh, tūkstoši kvadrātmetru lielumā, lai tur izvietot administratīvos darbiniekus. Un tad vēl 10 līdz 12 tūkstoši lielas telpas un Mums ir jāsaprot, ka vairāk sēks ir arī e, remontējamas, piemēram, BAA, PHS ēka. Īsnībā teorētiski arī ir jāremontē. Mums gan liekas, ka visas atrodas ļoti labā stāvoklī, tad vēl ir bērnu dārs un vēl vairākas ēkas, ko mēs joprojām īrējam, bet kas drīz kļūs par parlamentu īpašumu. Tālāk ēka Montoje ielā 70, un jā, mēs, protams, vedām sarunas par eh, ēku Montoje ielā 70, bet šo ēku mēs vairs neplānojam īrēt, bet gan tur mm, kļūt par tās īpašniekiem. Uh, Un arī mēs runājam par Strasbūras ēku. 2010. gada martā mēs spriedām par to, eh, ka vajadzētu iegādāties kādu ēku, kurā varētu strādāt arī ombuds, lai arī parlamentam būtu vairāk kapacitāšu, lai deputātiem būtu kur tikties un lai viss nebūtu tik saspiesti. Uh, Tas ir iekļauts 2012. gada budžetā, un šo pieeju atzinīgi vērtē nevien budžeta komiteja, bet uh, arī visi citi deputāti plenārsēdē balsojot. Protams, šī stratēģija pa lielākai daļai jau ir īstenota. Mēs te runājam par uh, ēkām, kas ir iekļautas šajā ēku iegādes stratēģijā, par to lēma prezidijas, plenārsēdē lēma deputāti un, protams, arī jūsu komiteja. Tagad runājot par atsevišķām ēkām. Ēka Montoje ielā 70. Mēs jau ilgu laiku izmantojam šo ēku un tajā sēž daudzi administratīvie darbinieki, INLO ģenerāla direkcija, un ir eh, vērtēta arī ēkas cena, mēs pieprasījām aplēses, un Holmeieras kundze ļoti pareizi teica, ka mēs īstenībā, nu, piedāvājam visaugstāko iespējamo cenu. Nu, nevajadzētu to mēģināt apstrīdēt bet ir vēl citi iemesli, kuru dēļ prezidijs ir izšķīries par ēkas iegādi. Pirmām kārtām ēka, kas atrodas tiešā parlamenta tuvumā, mums ir daudz vērtīgāka nekā ēka, kas atrodas uh, kādu puskilometru vai kilometru attālumā no galvenās parlamenta celtnes. Un mēs gribam, lai šīs ēkas būtu vai nu savstarpēji saistītas, vai no vienas ēkas uz otru varētu aiziet ar kājām, vienkārši pārskrienot pāri ielai. Uh, Tas ir viens no kritērijiem, kas ir ļoti svarīgs, tad, kad mēs runājam par Montāje ēkas iegādi. Tur ir arī liels dārs. Domāju, ka tas arī varētu būt nozīmīgi veicot dažādus projektus. Nu, tagad negribu iegremdēties detaļās, bet ja mēs tur varētu runāt par potenciālu bērndārzu iekārtošanu, tas būtu ļoti vērtīgi. Nu, es nezinu, vai tas tā notiks, bet domāju, ka šo dārzu arī vajadzētu uzskatīt par tādu pievienoto vērtību. Tur ir arī ļoti um, liela automašīna stāvvieta, jāņem vērā, ka mums ir grūti nodrošināt visiem gribētajiem ēk, uh, mašīnas novietošanas iespējas. Uh, Un tas noteikti ir liels plus šai Montoje ēkai. Un, protams, arī atrašanās vieta ir milzīgs plus, un Eiropas parlamenta tiešā tuvumā ir ārkārtīgi maz ēku, kuras joprojām ir iespējams iegādāties. Un runājot par Montoje ēku, īpašnieks ļoti ilgi nebija gatavs runāt par ēkas pārdošanu, bet tomēr mums izdevās vienoties pateicoties arī tam, ka parlamentam bija visai spēcīga sarunu vešanas pozīcija. Mēs šo ēku varam nopirkt, nepieprasot papildus līdzekļus saskaņā ar budžeta procedūru, jo 2011. gada beigās budžetā tomēr būs palikuši pāri līdzekļi un tas ir saskaņā ar uh, vidus termiņa uh, ēku stratēģiju, tā tad mēs ēku īrējam kādu laiku un pēc tam mēs to iegādājamies. Tātad pārējām no īres līguma uz īpašnieku līgumu. Jāņem vērā, ka šis ir arī tāds labs. Tā ir laba atrašanās vieta, un te ir vēl arī citas ēkas, ko varētu potenciāli iegādāties, jo Beļģijas valdība tagad ved sarunas par uh, valdības veidošanu un tiek runāts par to, ka alokasionu familiāļu varētu reģionalizēt. Līdz ar to arī tā ēka potenciāli varētu nonākt mūsu rīcībā. Runājot par asbesta klauzulu, noteikti to iekļausim līgumā. Par e, B ēku Strasbūrā, par to jau pietiekam detalizēt mums pastāstīja pati referente. Galvenokārt mēs vēlamies to iegādāties, lai tur varētu atvērt ombuda biroju, lai arī deputāti tur varētu tikties. Un kā tas viss tiks iekārtots, kā tiks iekārtot kabineti, par to vēl ir jālēmī, bet Mēs noteikti tādā veidā varēsim atrisināt šo situāciju, ka nabaga deputāti ar asistentiem bieži vien atrodas vienā birojā un viņi visi tur ir saspiesti. Tālāk par Trebel ēku. Prezidijas pagājuši trešdien lēma, ka mēs pirksim arī Trebel ēku. Tas arī ir saskaņā ar vidustermiņa ēku stratēģiju. Tur ir 30 tūkstoši kvadrātmetru. Un mēs ļoti uzmanīgi iepazināmies ar situāciju tirgu, mēs eh, runājām ar citiem iespējamiem eh, ēku īpašniekiem, kam piedara uh, eh, nami apkārt šeit Eiropas parlamentam. Un īstenībā šai ēkai arī ir savas priekšrocības, ir vairāki plusi Tas atrodas netālu no Solidarnošas esplanādes, 15 metrus tālāk eh, pāri ielai. Tā ir jauna ēka. To mēs varētu sākt izmantot 2017. gadā. Platība ir 30 tūkstoši kvadrātmetru. Eh, to ceļot ir ievēroti arī augstākie ekoloģijas standarti un cena par vienu kvadrātmetru ir apmēram 4000 eiro, kas īsnībā ir uh, atbilstoši tirgu cenām patreiz. Un Beļģu valsts nesen piešķīra 86 miljonus eiro, kas ir izmantojami tikai ēku politikai. Tā tad eh, mums ir piešķirt 86 miljonu eiro, kas ir jāizmanto iegādājoties ēkas. Es domāju, ka mēs jau varētu tādā veidā finansēt vismaz divas trešdaļas no trebel ēkas vērtības. Un vēl 5, ja mums būs vēl 15 miljoni, kas paliks beigās eh, pāri 2011. gada beigās, tad jau būtu finansē, finansēti 100, mm, būtu finansēti 101 miljonus un paliktu vēl kādi 25 miljoni, ko mēs varētu samaksāt 2017. gadā vai vēlāk. Nu, uh, Tā ir eh, visai maza summa, kas mums būs beigās jānomaksā, un mēs pēc tam varēsim domāt, ko darīt ar 86 miljoniem, ko mums ir piedāvājusi Beļģijas valsts. Nu, kuras būtu vislabākās investīcijas. Un mēs, protams, arī gada beigās varēsim atmaksāt dalību valstīm atpakaļ neizmantos tos līdzekļus un mēs arī paši nesam būvējuši šo ēku, tātad mums nav būvniecības atļaujas, un mēs varēsim ēku iegādāties par fiksētu cenu ar zināmām garantijām, un mēs arī nebūsim tātad atbildīgi par iespējamiem bojājumiem. Es ceru, ka es jums sniedzu pietiekam daudz informācijas par paredzētajiem trim projektiem, kas man ir īpaši svarīgi. Nevajadzētu te improvizēt. Mums ir jāsaprot, ka par trim projektiem esam vienojušies, plānojot darbu rūpīgi divu gadu garumā. Tie bija politiskas dabas lēmumi, ko pieņēma nevien prezidijs, bet eh, atbalstīja arī visi tie, kas atbalstīja vidustermiņa ēku stratēģiju gan plenārsēdē, gan budžeta komitejā. Nu, tagad mēs esam jau gandrīz pie finiša spurta. Uh, Eh, budžeta gads gandrīz ir noslēdzies, gandrīz ir noslēgusies ēku vidustermiņa stratēģija, un tieši tādēļ lēmumu vajadzētu pieņemt tieši šobrīd. Tieši šī iemesla dēļ arī prezidējs ir pieņēmis savu lēmumu un lūdzu sadzinumu no budžeta komitejas. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Skater. Lielas paldies, ģenerāldirektora kungs. Es tagad dosim vārdu Aglunda kungam. Thank you, Chairman. And first of... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos pateikties Monikai par patiešām labu darbu. Jaņem vērā, tas ir tāds tehnisks jautājums, tas ir eh, visai sarežģīts, piņķerīgs, te ir arī uh, papildus visam vēl dažādi skaitļi, ekonomiski aspekti, un gribēju pateikties arī ģenerāla sekretāra kungam par to, ka viņš ir ieradies. Uh, ņemot vērā visus šos būtiskos lēmumus, mēs varam saprast, ka mēs varējām īstenībā būt daudz veiksmīgāki. Mēs varbūt varējām šos piedāvājumus saņemt ātrāk. Jā, ģenerālsekretāra kungs mums paskaidroja, kādēļ tik ievērot tieši šāds laika grafiks, bet es ļoti labi saprotu arī Holmajers kundzes sarūktinājumu. Un, ja ir pieņa, jāpieņem lēmumu, tad nav patīkami, ja notiek tāda vilcināšanās vai kaut kas tiek atliekts uz vecgada vakaru. Nu, varbūt ņemiet to vērā nākotnē, ģenerālsekretāra kungs. Visā visumā, domāju, vajadzētu atzīmēt, ka Eiropas Savienībā vairums uh, iestāžu domā, kā ietaupīt naudu, tādēļ mums vajadzētu ļoti rūpīgi izanalizēt, vai patiešām tagad ir atbilstoši iepirkt ēkas par eh, mūsu nodokļu maksātāju naudu. Protams, paturēsim arī prātā to, ka visiem tiem, kas strādā institūcijās, ir jāpiedāvā arī labi darba apstākļi un eh, normāls darba telpas. Uh, Runājot par Montāje ēku, domāju, ka tās iegāda varētu būt uh, tāds vietas priekšlikums, nestoties uz to, ka uh, priekšlikumu esam saņēmuši ļoti vēlu. Mēs to varam noteikti atbalstīt. Tālāk runājot par citām ēkām Briselē, būtu vēl pāragri kaut ko teikt šajā kontekstā. Strasbūras ēka. Mūsu politiskā grupa par Strasbūru ir runājusi neskaitāmas reizes, domāju, arī citas politiskās grupas par to nav klusējušas. Un mēs neatbalstam nekādu jaunu ēku iegādi Strasbūrā, jo mūsu grupas lielākā daļa uzskata, ka mums vispār vajadzētu pielikt punktu braukāšanai uz Strasbūru. Tādēļ nevajadzētu arī iegādāties nekādus jaunus ēkas šajā pilsētā. Tātad mēs neatbalstam jaunu uh, ēku iegādi šajā pilsētā, un tas bija viss, ko es gribēju teikt. Paldies! Lielas paldies, godātais kolēģis Vladirim, Vladimirs Munka. Ďakujem, pán predseda. Uh, som veľmi rád, že tu je medzi nami aj pán generál. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīts, ka pie mums ir ieradies ģenerālsekretāra kungs un domāju, ka viņš ļoti labi atceras, ka iepriekšējā reiz, kad mēs tikāmies, mēs jau sūdzējamies par to, ka dokumenti mums tiek iesniegti ļoti vēlu. Pat, ja mēs runājam par dažādiem finanšu transfēriem, mums dokumenti ir jāsaņem vien, divas dienas iepriekš. Uh, un ģenerāls sekretāra kungs teica, ka viņš arī negrib ne par ko spriest, eh, ka, ko viņš nav saņēmis vismaz iepriekšējā vakarā, bet šodien pusdienas laikā es saņēmu ļoti svarīgus dokumentus, un tam, tā vienkārši tam visam pārskienot ar acīm ir grūti pēc tam eh, par to izteikties. Uh, Mēs esam viensprātis, ka mums eh, noteikti kā budžeta komitejai regulāri vajadzētu saņemt informāciju par tādu projektu pieņemšanu, jo tiem būs tādas ļoti tālajošas finansiālās sekas. Mums ir jāvienojas par eh, galvenajām nostādēm, un tas ir jādara daudz agrākā posmā. Mēs ļoti bieži vedam sarunas tādā veidā, ka mums ir tikai viena vienīga iespēja, viens variants, un ja mums nav citu alternatīvu, tad jau mums nav tāda laba laba saruna vešanas bāze, un mēs nevaram uh, nodiņģēt cenu. Es, protams, saprotu, ka dažreiz mūsu manevrēšanas iespējas ir ierobežotas, bet parlaments un citas institūcijas regulāri izmanto sarunu vešanas procedūru, ir jāievēro konkrētas normas, bet ļoti bieži mēs izvairāmies no šādām atklātām procedūrām. Taču ir jāveic arī tirgus analīzes, vedot sarunas, ir jāsavāc papildus informācija un tā tālāk un tā joprojām. Mēs pieprasām, lai dalību valsts ļoti rūpīgi ievēro konkursu noteikums, valsts iepirkuma nopirkums, bet ko tad darām paši? Ja mēs runājam par to, kas ir atbildīgs par ēkas rekonstrukciju, mēs esam konstatējuši, ka sarunu vešanas pozīcijas bieži vien ir neizdevīgas. Un runājot par Montoje ēku, tur ir daudz trūkumu, bet varbūt patiešām tas ir labākais risinājums. Par citām ēkām nesam saņēmuši pietiekam daudz informācijas, lai tagad paustu kaut kādu viedokli, jo, lai mēs vispār kaut ko pateiktu, ko mēs par to visu domājam, mums vajag pietiekam daudz informācijas. Bieži vien tiek runāts par tādām ēkām, kurām ir īpašnieki un ir grūti vest sarunas par daudzām dažādām detaļām. Jūs noteikti ļoti labi atceraties sarunas, eh, kas notika par daudzgadu finanšu plānu, un mēs vienojāmies, ka ir jāsamazina administratīvās izmaksas par 5% 5%. Nu, un kas tad ir noticis? Piemēram, 2005. gadā izdevumi ēkām bija 8%, un kas notiek 2011. gadā? nu, tagad mēs runājam jau par 10%, kas tiek veltīti ēku iegādēji, un izdevumi kāpj un kāpj, nestoties uz to, ka jau pirms desmit gadiem mēs vienojāmies par izmaksu pa pazemināšanu. Tādēļ mums ir jāsaņem daudz vairāk informācijas, lai mēs tā pamatīgi varētu ar to iepazīties un izteikties. Paldies tagad Hartonga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs ļoti uzmanīgi e, ieklausījos uh, e, Homeras kundzes teiktajā un Haglund kunga teiktajā, runājot e, par Montojeru ēku, patiešām vajadzētu iekļaut šo asbesta klauzulu. Tālāk par ēku Strasbūrā, nu cik tā izmaksās 6-7 miljonus Es gribēju pievienoties arī Haglundu kungam, ka vispār mums vajadzētu izlemt, vai mēs turpināsim braukt uz Strasbūru vai nē, savādāk mēs uh, tur investēsim daudz līdzekļu un pēc tam uz turien vairs nebrauksim. Tālāk par citām ēkām Briselē. runājot par 15 miljoniem, ko mēs it kā iegūsim atpakaļ gada beigās, tā tad īstenībā mēs varam ietaupīt, un mēs to, par to varējām pārliecināties arī vedot sarunas par budžetu. Nu, vienkārši pārsteidzoši, ka vienā brīdī kaut kur uz galda parādās 15 miljonu eiro, nu tad eh, ļoti labi, ja mēs gal galā kaut ko varam ietaupīt. Paldies! Merci, mon cher collègue. Göran. Paldies, Göran Sterms. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsētāji. Es atkārtošu arī uh, sadīto attiecībā arī uz Moniku Holmeiru, kur arī daudz uh, tiksies arī citām grupām. Esam jau apmainījušies ar viedokļiem, un šis uh, darbs ir izdarīts ļoti labi. Es arī piekrītu jautājumiem, kurus uzdev arī kolēģi par to, kā tagad ir situācija attiecībā uz dažādiem projektiem. Mēģināšu paskaidrot. Uh, neatkārtojot eh, visu, paskatot, kādēļ. Pirmkārt, mums ir jāizvērtē nepieciešamā telpa. Mums nepieciešams šāds izvērtējums. Mums bija 2009. gadā, kur mums bija šī pamata izvērtējums 40 līdz 1000 kvadrātu metri, un tad arī bija desmitā gadā bija zemāks izvērtējums, tad arī bija tirgus izvērtējums. par, um, tad es saprotu, ka šie skaidri minēti, kas minēti tagad ir zemāki, vai es nē, es neesmu redzējis atjauninātu informāciju par šiem izvērtējumiem um, attiecībā uz lēmumiem, kāds pieņemam tagad. Vai mums tagad ir šī informācija rakstveidā, pirms mēs uzsākam kādu procedūru par šīm ēkām? Uh, Tas neatiec tikai uz Brīseli, bet tas attiec arī uz Strasbūru. Kāda veida, cik daudz telpas mums ir nepieciešams? Atgādināšu visiem arī, kā mūsu rezolūcijā mums ir ļoti skaidri arī paziņojumi uh, par to, ka uh, ēka strateģija ļoti svarīga. Mums jāņem vērā arī labas pārvaldības principi, mums ir arī jāizvērtē dažādas opcijas un alternatīvas finansēšanas iespējas, kā es saprotu, ir arī e, diskusijas e, par esošo telpu, pār rekonstrukciju, rekonstrukciju, lai izņem dušas no birojiem un tam līdzīgi. Bet vai mums ir tāds pilnīgs priekšstats par opcijām, kad mēs runājam par Strasbūru, kad runājam par B ēku? Es neesmu pārliecināts, un man šķiet, mums ir nepieciešama papildus informācija tālāk, kad mēs runājam arī par šo principiālāku jautājumu, skatot arī rezolūcijas, kāds esam pieņēmušas vairāk kārt parlamentā 10. gadā, 11. gadā, 12. gadā, un šeit pamatā ir trīs lietas, kuras es tiešām gribu arī uzdot sek sekretāru kungam. Vai jūsu priekšlikumi arī uh, tagad eh, respektē un atbilst šīs rezolūcijas. Mēs lūdzām arī uh, šīs stratēģijas, stratēģijas ir, bet tur ir dažādām opcijām un arī alternatīvām finanšu iespējām. Un kur tas viss ir? Un arī specifiski mērķi 86 miljoni, kādas esam saņēmuši no Beļģijas valdības. Uh, Mēs sakām, ka mēs, mums nepieciešama papildus informācija par šo um, ienākumu izmantošanu šādiem mērķiem un arī detalizētu informāciju par alternatīvām opcijām pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums jautājums, vai ir šādas alternatīvas opcijas, alternatīvas sēkas. Un visbeidzot, teicām rezolūcijā ka mums ir jātīst arī ēkas politika ar uh, budžeta komiteju te uz sadarbību regulāri ir jākonsultē un jāinformē šī komiteja arī par finanšu ietekmi uz budžetu. Es interpretēju to tā, ka, nu, gluži nav vienkārši un iespējams ierasties šeit un uh, izdalīja 20 dažādus dokumentus dažas stundas pirms budžeta komitejas sanāksmes. Tā nu mēs te gluži nevaram uh, rīkoties un mēs te nerespektējam rezolūcijas. Un kas būtu ģenerālsekretāram sakāms par šo? Tālāk problēma par uh, ēku, ka vēl ir vēlme to visu pārcelt uz vēlāku laiku, es to varu saprast. Jā, bet tas ir priekš likuma sastādātāja 15, tas ir 15, tie 15 miljoni eiro, un mums, lai mēs nezaudētos, tas mums ir jāizdara līdz Ziemassvētkiem šajā semestrī, un šī pārnese attiecieši uz Trebel building ir saiknes starp šo pārnes un uh, Trevelde ēku šo projektu. Mēs to nevaram nodalīt. Ja mēs pieņemam lēmumu līdz gada, ja mēs nepieņemam lēmumu līdz gada beigām, mēs zaudējam 15 miljonus. Šis ir iemesls, kādēļ koordinātors sanāksmēs es, es ieteicu priekšētāji, ka vismaz mums ir jāparedz vēl kā nedēļa, nākamnedēļ, piemēram, uh, organizējam vēl vienu sanāksmi, lai varam uh, saņemt vairāk informācijas par rebelāks projektu. Es saprotu, ka nav vienkārši gluži, uh, nav vienkārši pārnest to uz vēlāku laiku. Paldies, Gēran. Es atgriezīšos vēl pie uh, kalendāra. Izabela. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēžu kungs. Es uh, runāšu gan kā budžeta komisijas, komitejas locekli, gan arī kā uh, buildings uh, darba grupas um, priekšsēdētā vietniece, kas arī strādā pie šī jautājuma, un te es vēlētos uh, vērst uzmanību uz to, ka mums jābūt ļoti vērīgiem un jāvērš uzmanību uz to, ka mēs nevaram vienlaikus caur mūsu politiskajām grupām un mēs prasām papildu telpas mūsu asistentiem, stažieriem, mūsu uh, birojiem un tā tālāk. Un tajā pašā laikā mēs uh, noraidām to, ka mums ir jāstāsta publiskajā telpā, ka mums jāiegādā jaunas ēkas, un, protams, tas nav viegli um, runāt par papildus jauniem izdevumiem. Tie pašā laikā mums jābūt saskanīgiem ar pašiem, ja mēs vēlamies uh, nodrošināt ne tikai komfortu, bet arī mm, pareizu attieksmi. Un uh, te es vēlētos arī nelielu atkāpi par Trebela ēku. Uh, es domāju, laba doma tur no koncentrēt administratīvos resursus un uh, politiskās grupas asistents un tā tālāk, un tas mums uh, dotu lielāku redzamību un koordinēšanu darbām. Otrā lieta, Holmēras kundze, jums ir taisnība un iespējams. Mm, uh, tā, visi arī līdzīgi domā, ka tā ir nedaudz tāda kā puzle. Mēs esam situācijā, kurā mēs nekontrolējam, un tas pat arī ir labi, ka mēs nekontrolējam mm, nekustamā īpašuma tirgu Briselē un um, Mēs zinām, ka šis jautājums netiek regulēts eh, tādā plānošanas veidā, kā mēs to vēlētos darīt, un te ir jautājums par ēku pieejamību, par uh, nekustamā īpašuma operātoru pieejamību, un es vēlētos arī runāt par INLO ģenerālu direkciju, kas ļoti eh, rūpīgi strādā tā, lai nebūtu kaut kādas vienošanās starp nekustamā īpašuma darbiniekiem, tā, lai mēs varētu uh, vienoties attiecībā pret. Um, pret uh, darbiniekiem. Un es domāju, ka te ir jāskatās arī uz uh, paredzamību, jo mums ir arī attiecīgs dokuments par uh, telpām, kas mums ir nepieciešamas. Mēs daudz esam strādājuši pie darba grupā pie šī jautājuma, un tas aptver vairākus gadus atkarībā pret mūsu vajadzībām, un tas, protams, vairāk vai mazāk runa ir par 30 tūkstošu kvadrātmetriem, kas mums būs nepieciešams visai drīzā laikā. Un es domāju, ka sarunas nevar tikt veiktas starp budžeta komiteju un e, īpašnieku. Protams, jābūt starpniekam, un starpnieks ir tātad mandāts, ko dod um, sarunu birojas administratoram, un tā, lai mēs varētu šos tam sekot um, nedaudz no attālāka posteņa. Es domāju, ka te ir tiešām nolūks runāt par tirgus cenu, par to vienoties, un uh, um, nedaudz arī blefot, kā jau visā sarunās, lai varētu nodrošināt uh, iespējamos labākos priešlikumus. Runājot par Montoje ēku, te, protams, mēs esam uh, maksimālajā cenā, bet te mēs arī esam skaidri, skaidrojuši par to, cik svarīgi tas ir, ņemot vērā mm, to, ka jābūt uh, nelielā attālumā par Trebeli, es domāju, ka līdzīgi arī kā Montoje, mums, jūs to labi e, pasvītrojāt to, ka mm, nav patīkami lietas darīt lielā ātrumā un e, pašā gada beigās un e, nepieciešams laiks tā, lai varētu izskatīt dokumentus, bet es domāju, ka arī tas ir jāizdara līdz gada prie beigām vairāk iemeslu dēļ. Mēs nevaram atļauties to pārcelt uz jaunām, jauniem pētījumiem. Turklāt, kas jau arī ir veikti. Runājot par Strasbūras jautājumu, mana grupa grupai ir līdzīga pozīcija kā Alde kolēģi. Mēs nedomājam, ka vajadzētu investēt Strasbūrā, jo mēs uzskatām, eh, ka mēs vairāk koncentrējamies uz Brus Briseles mm, mītni, un eh, vēl jūs zināt, ka Briselē ir eh, jauna valdība kopš šodienas, un ka patiešām tā ir, re, uh, ir runa par šo ģimenes pabalstu ēku, un mm, tas vēl netika nobalsots, tāpēc jābūt uzmanīgiem, un uh, te, tas gan es, protams, joko, bet es, es domāju, ka šis uh, iespējams ēka vēl paliks paredzēts pabalstu sniegšanai tā tālāk, tas tā tad nav pavisam skaidrs jautājums. Uh, Pēdējā lieta, ko es vēlējos piebilst, es par to jau runāju ar mūsu hol kolēģi Holmējeru, ka es domāju, ka mums ir, mūsu komitejā ir jāprasa, lai būtu kom Eiropas komisijas stratēģija. Es zinu, ka INLO ģenerāla direkcija cieši strādā par to, lai uzzinātu, kāda ir komisijas stratēģija. Mēs esam tajā pašā reģionā, bet um, es esmu vairāk kārtīgi prasījusi tā, lai mums šeit būtu konkrēta komisijas stratēģija, arī runājot par jaunu eh, pilsētas projektiem Šumana pārkārtošanas projektiem eh, saistībā ar budžetu, bet arī ar vispārējo, jo, kad mēs runājam par ēkām, jautājums nav tikai par birojiem, bet eh, jautājums ir par mm, eh, birojiem, kas ir kvartālā, kas atrodas netālu, kam ir um, zināma vērtība, un mums tiešām ir jāprasa tas tā, lai mēs skaidri redzētu komisijas stratēģiju, jo uh, arī tā strādā tajā pašā kvartālā, un visu, ko uh, komisija sāk veic eh, pirkšanas, eh, īrēšanas eh, vai citos jautājumos, tam ir būtiski ietekmi uz to, kādu stratēģiju varētu vai nevarētu īstenot parlaments. Paldies, priekšsēdētājs kundze un dargā kolēģi, par šo vērtīgo precizējumu. Jums ir pilnībā taisnība, mums vajadzētu arī veltīt kādu brīdi tā, lai uzklausītu komisiju par tās stratēģiju ēku politikas jomā un tā, lai tas būtu saskanīgi ar mūsu politiku. Ragarnīras Gracias, presidente. Kungs. Por el final. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es sākšu no beigām. Un mēs vēlamies eh, būt loģiski budžeta komitejā, un es domāju, ka eh, pirmā lieta, kas būtu jāprasa eh, paredzot investēt ēkās, būtu pievienotā vērtība Eiropai. Un, ja mēs piemērojam tādu pašu domu arī aizsardzības politikā vai pētniecības politikā, es domāju, ka mēs ļoti labi varētu šo principu ieviest arī nekustamā īpašuma jomā. Un mm, tādējādi es vēlētos teikt, ka um, iepriekšēji runātāji teiktais ir saskanīgs. Mēs nevaram īstenot ēku uh, politiku, kas būtu parlamenta vārdā vai komisijas vārdā, ja padomas vārdā, tātad atsevišķi. Un tāpēc es domāju, ka viena no iniciatīvām, ko mūsu budžeta komiteja varētu rosināt, būtu tieši ieviest kopīgos pārdomas ēku politikas jomā visām institūcijām. Es domāju, ka šajā kontekstā uh, būtu nepieciešama plā, plānošana un mums vajadzētu pēc iespējas uh, labāk izmantot nodokļu maksātāju naudu. Tāpat ir arī vairāk citi elementi, kas man šķiet vērtīgi un uh, kas cieši skar mūsu budžeta komitejas kompetences. Piemēram, mēs zinām, ka. Turmākajos gados administratīvie budžeti visām institūcijām tiks samazināti. Mums ir plānošana, un mēs runājam par izdevumu iesaldēšanu vai pat eh, arī ies, iesaldēšanu, pašreizējo budžetu iesaldēšanu trijās o, institūcijās. Un es domāju, ka, protams, te ir jādomā par investīcijām nekustamā īpašuma jomā ir jāskatās uz ilgspēju un to, lai šī investīcijas nebūtu pretrunīgas uh, vidēja termiņa politikai, kas, uh, um, kas paredz arī administrāciju izdevumu samazināšanu. Lai nu kā es eh, pilnībā uzticos līdz referentam un pilnībā uzticos arī iepriekšējiem referentiem, kas, uh, kuriem ir kopīgs skatījums ēku politikas jomā. Mēs dzirdējām uh, jau cits runāšanu, citus runātājus un eh, bija dzirdēmas arī sūdzības. Eh, mūsu kolēģis vēlējās caurskatāmību un eh, bija nepieciešama visa informācija un tik teiks, ka tā bija galīgā procedūra pēc tam, kad pirms tam tika veikts divu gadu plānošana. Man ļoti žēl, ka šī procedūra virzās šādā ritmā, jo, kā to teica iepriekšējais referents, mm, mēs mūsu rīcībā bija tikai 48 stundas, lai iepazītos ar dokumentiem, un mūsu uh, kolēģiem ir, protams, uh, ievērojamas spējas. Uh, tomēr es domāju, tajā pašā laikā ir ārkārtīgi grūti uh, padziļināti palu, izskatīt šos dokumentus, kāds būtu nepieciešams, un es domāju, ka tas ir tāda sūdzība, kas vairāk kārt izskanēja budžeta komitejā, ka informācija tiek sniegta pēdējā brīdī. Uh, bet es domāju, ka te jāņem vērā, ka informācija, kas mums sniegta, atbilst mūsu kompetencēm ēku politikas jomā, jo pirkšanas, nepirkšanas ēku piemērošanas parlamenta vajadzībām ir atbildība, kas ir bīroja pārskatā, un mums ir uh, jāraugās uz to, lai šis finansējums būtu atbilstīgs eh, finanšu perspektīvam, gada budžetam, un tā, lai mēs varam eh, raudzīties uz to, ka šajā perspektīvā mūsu eh, loma ir viegli. Ja mums ir gana daudz finansējumu, tad mēs varam tos piešķirt atbilstīgi biroja prasībām, un birojas tādējādi viņam ir jāzina, vai tas atbilst institūciju vajadzībām, vai šīm pirkumam būs kāda ietekme uz sabiedrisko domu, tas nav mūsu kompetence. Mūsu kompetence ir budžets, un mums ir jāpiemēro un jāievēro instrukcijas, kuras mums ir devis bīra. Tālāk, nākamais jautājums ir, mm, protams, ir par investīcijām Strasbūrā mēs eh, budžeta komitejā mums ir jābūt, eh, jāapzinās savas kompetences. Un te es vēlētos uzsvērt to, ka mūsu kompetence ierobežojas ar to, ka mums ir jāpārbauda, vai mums ir gan daudz eh, naudas, lai varētu veikt ieguldījumus nekustamajā ēku politikā. Šeit mm, mums ir jāskatās politiskā ziņā un ne jau mums ir jā, jāpieņem lēmums. Un Ja atsevišķas grupas šeit mūsu komitejā nav gatavas piedalīties balsošanā par šo Strasbūras ēku, tad es domāju, ka šādā gadījumā mums vajadzētu domāt par lomu, kādu spēlē politiskās grupas mūsu komitejā, ja nav konsensa eh, no lielo grupu mm, puses par Strasbūras ēku. Es nezinu, kā mēs varēsim eh, ķerties pie rekomendāciju. Yeah, yeah, thank you, Chair. On uh, Salvador's point, I, I would think that... Um... Par Salvadoru sacīto. Tas ir tāds plašāk. Vienkārši gribēju ātri komentēt par trim priekšlikumiem ar Montoju, Montoju ēku. Ņemot vērā referentu un arī dienas vietāru uh, sacīto personālu un kur atrod šī ēka un tam līdzīgi. Uh, jāteic, ka esmu pārliecināts par uh, ēku Strasbūrā. Es nedomāju, vai tagad mums būtu jātērē nauda Strasbūrā šajā laikā. Esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešami uh, visi šie papildus telpas uh, deputātiem un asistentiem. Priekšlikums ir ne tikai atjaunināt vai izmaiņas esošo deputātu biro, esošajos birojos, biro, bet arī paredzēt arī atvērtā plāna birojus, kur arī varētu būt strādāt asistenti, un tas palielinātu par 49% mūsu šo tēlu, bet es nezinu, vai ir nepieciešams tik daudz papildus tēlpas deputātiem un asistentiem Strasbūrā. Es gribētu vairāk informācijas par šo pirms pieņem šo priekšlikumu par um, travel uh, ēku. Uh, par 50 miljoniem. Mēs arī varam piekrist kopumā šim priekšlikumam. Ir 125 miljoni, bet ir jāpieņem tagad 50 miljoni. Un tad tas dod arī zaļo gaisu visam budžetam. Un tālāk, kas attiec uz kalendāru, izskatās, ka līdz 17. gadam, tad, tad uh, ir jāiegādās šī ēka. Bet uh, tad jau palielinās personāls sākot ar 13. gadu, kas notiks laikā no 13. līdz 17. gadam, vai tad būs nepieciešams kāds cits priekšlikums, jāparedz vēl nauda kādam citam, kādai citai ēkai, pag, uh, tādam uh, pagaidu laikam, tie tad neatbildēt jautājumu varam atbalstīt priekšlikumu, bet mums ir nepieciešama papildus informācija un atbildi šiem jautājumiem. Arī pirms mēs lemjām par uh, mm, Trebelēku un arī par Strasbūru. Paldies, Devek. Lūdzu, pavisam īsi. Jā, priekšsēdīsi. Ņemot vērā jau sacītomu par papildu sanāksmi, lai risinātu rebelāks jautājums un cits tāks jautājums arī atbalstam. Elga, paldies pēc tam, kad uzklausījām kolēģis paziņojums un jautājums. Nepiekrītu Salvadoram par jautājumu par budžeta komitejas šeit eh, tiesībām, pat ja mēs esam eh, atbildīgi cilvēki šajā komitejā, mēs neesam tikai cipara administratori, mēs to izsūtam arī politisko vēstījumu un investīcijām. Kā deputāti mēs esam atbildīgi par to. Tādējādi es domāju, ka tas ir skaidrs, ka vienmēr ir tāda vispārīgs politiskais, ir tāda politiskā jēga arī, ko mēs darām ar mūsu institūcijām, ēkām, investīcijām. Mēs esam atbildīgi par to. Tādējādi runājot par Strasbūru. Piekrītu jūsu viedoklim priekšsēdi, ko jūs teicāt san, iepriekšējā sanāksmē par to, ka vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem un atstāt Francijas valdībai iespēju arī nāk lajā, varbūt cerams, ar kādu jaunu priekšlikumu. Mums jābūt piesardzīgiem Es saprotu jūsu argumentu. Ja tiešām cerīja par to, ka viņi varētu kādā virzienā arī kustēties, tad nevajadzētu viņus spiest kādā nepareizā virzienā. Bet, nu, tad tas ir vēl viens arguments tagad neiegādāties Strasbūras ēku, mm, bet rast kādu citu risinājumu, nebūtu nekāda politiska uh, jēga, ja uh, būtu kaut neliela cerība, ka Francijas valdība uh, tomēr kaut kā reaģētu. Un otr, kā, otrais komentārs par Vēlerkungu, kad Salvadors teica, iespējams, tuvākajos gados, pat ja mums tas nepatīk, tiek uh, iesaldēts vai samazināts administrīvais budžets, un ja tas tā ir, un pat ja <clears throat> jaunā ēka būs gatava tikai 17. gadā, tad, protams, jautājums par to, uh, kāda būs izmaksas, kas izriet no ēkas uzturēšanas un tam līdzīgi. Vai ir kāds priekšstats par to, vai tas tiek aprēķināts vai nē, vai ja netiek aprēķināts, tad vismaz uh, kopumā ar mūsu vidustermiņu stratēģiju, celtniecības politiku mums ir jābūt kaut kādam priekšstatam, kāda būs ietekme uz budžetu, kāds būs uh, risks un tam līdzīgi. Merci, Ilgā! Paldies! Un tagad vārds eh, ģenerāla sekretariāta kungam. Lūdzu. <clears throat> Jā, herzlichen dank. Uh... Paldies. Haglund kungs pateica, ka viņa politiskā grupa ir pret uh, turpmāku ēku iegādi Strasbūrā. Tā ir politiska pozīcija, tādēļ to nekomentēšu. Prezidijs un arī administrācija strādā, ņemot vērā eh, to, ko mums atļauj līguma un ņemot vērā arī mūsu nepieciešamības. Nu, es īsti nedzirdēju nekādu kritiku par pašu ēku un ēkas stāvokli. Drīzāk tādu politisku vērtējumu. Un, protams, ka katrā politiskā grupā tas varētu būt atšķirīgs. Mankas kungs teica, ka mums ir jāievēro procedūras, to mēs arī darām, un arī šī iemesla dēļ mums ir nepieciešams tik daudz laika. Mēs ļoti rūpīgi izpētījām tirgus, un, protams, to nevar izdarīt vienā dienā. Tādēļ arī īstenojot šādu stratēģiju, mums ir jārēķinās ar diviem, divi ar pus gadiem. Mums ir jāsameklē arī citi varianti alternatīvas. Un pat ja mēs eh, kādu ēku jau izmantojam, mums ir iespējas eh, sākt tiešas sarunas ar ēkas īpašnieku. Hat, uh... Hartonga kungs teica, ka mēs varētu izmantot naudu, kas parasti tiek izmantota ceļojuma izmaksām gan politiskā līmenī, gan arī administratīvā līmenī mēs esam konstatējuši, ka e, deputātu ceļošanas izmaksas e, ir daudz zemākas nekā mēs to esam pieņēmuši, jo ļoti daudzi deputāti nelido biznesa klasē, viņi nopērk elastīgu biļeti, mainām biļeti, un tā jau ir daudz lētāk nekā biznesa klases ģimene. Un tas, ko mēs um, sagaidījām pieņemot jaunos deputātu statūtus, īstenībā nenoveda pie ceļojumu izmaksu liela kāpuma. Eh, šīs prognozes neataisnojās, un eh, tas ir visai interesanti. Fērma kungs uzdeva vairākus jautājumus, pirmām kārtām par nepieciešamību iegādāties ēkas. Mēs to esam sākotnēji konstatējuši 2010. gada martā pieņemtajā ēku vidustermiņa stratēģijā. Un tas, kas ir noteikti stratēģijā, mums ir galvenais darba fundaments. Ferm kungs teica, ka te kaut kas var, protams, mainīties. Jā, tas ir iespējams. Nu, mēs varam pirkt lielākas ēkas, varam pirkt mazākas ēkas, bet mums jāsaka, ka vajadzība pēc jaunām ēkām ir tikai pieaugusi, nevis sarukusi, ņemot vērā arī. Uh, 2010. 2011. gada budžetus un Horvātijas plānoto iestāju. Nu, paskaitiet, cik izmaksā personāls, tas ir arī dokumentēts prezidija lēmumā, jūs varat redzēt, būs papildus apmēram 500 darbinieku pēc Horvātijas iestājas, te mēs runājam gan par politisko grupu, par administrāciju, par uh, citām izmaksām, bet tur vēl nav ierēķināta um, iespēja palielināt uh, asistentu skaitu. Tātad, ko mēs lēmām 2010. gada martā, mē, mūsu aprēķini toreiz bija varbūt pat pārāk zemi. Un uh, ikdienas darbā jūs noteikti varat konstatēt, ka arī šeit viss sēks ir nos, noslogotas. Pagājušajā trešdienā ēkās vienlaicīgi uzturējās 16 tūkstoši cilvēku, līdz ar to mēs ēkas noslogojam pilnībā, pat vairāk nekā to atļauju kapacitāti, to jūs varat ļoti labi redzēt, gan ēdnīcā, gan gaiteņos, gan liftos. Nu, mēs vairs nevaram uh, ar tādu situāciju samierināt. Nu, mums ir jāsamazina vai nu darbinieku skaits vienā ēkā vai jāpiedāvā kaut kādas alternatīvas. Papildus telpas. Nu, tas, kā mēs strādājam tagad, tas vairs nav pieņemami, lai varētu garantēt tādu labu darbu šajos ēkās. Tika arī uzdots jautājums, kāds ir alternatīvs Trebela ēkai. Jā, prezidents iepazinās ar citiem variantiem, mēs saņēmām vairākus piedāvājumus, protams, laika gaitā mēs tos izvērtījām, beigās mēs runājām par eh, trim ēkām, divas ēkas, kas bija pietiekami lielas, un beigās mēs tomēr nosvērāmies par labu Trebela ēkai, tā atrodas ļoti labā vietā, tā atbilst ekoloģiskajiem standartiem, tā ir jā jauna ēka un to mēs varam arī uh, nekavējoties sāk lietot. Tālāk par informācijas sniegšanu. Mēs cenšamies visus informēt saulaicīgi un ēku politikas referente uh, vienmēr darbojas arī ēku darba grupā, viņi tur vienmēr saņem aktuālāko informāciju, bet, protams, kaut kas jau var mainīties pašā pēdējā mirklī. Nu, katrā ziņā es esmu gatavs ja tas ir nepieciešams, ierasties budžeta komitejā biežāk nekā līdz šim, ja tāda vajadzība būs, un pastāstīt par uh, aktuālākajām tendencēm. Runājot par to, cik daudz laika ir mūsu rīcībā. Nevajadzētu pieprasīt, lai lēmums tiktu pieņemts divu dienu laikā. Mēs skaidri zinām, kāda ir finanšu regula, kāda ir budžeta regula. Tātad budžeta komitejā saskaņā ar 179. pantu ir iespējas lemt divus, divu nedēļu laikā par atzinumu un Runājot par B ēku un Montoje ielas ēku, 21. novembrī mēs jau sniedzām informāciju par šiem plāniem, nu, jums bija pietiekam daudz laika. Par Trebel ēku pagājuši ceturtdien mēs paziņojām šo lēmumu, un mēs tā tad arī nemaz negaidījām, ka jūs jau lēmumu varēsiet pieņemt šodien. Gan budžeta komitejas deputāti, gan es, gan arī prezidijas ir gatavi tam, ka, piemēram, varbūt Strasbūrā varētu būt ārkārtas sanāksme, lai mēs ar to visu iepazītos rūpīgāk. Un, ja iespējams, varbūt varētu pieņemt arī lēmumu. Durankundze uh, eh, izteicās gan kā budžeta komitejas locekle, gan kā prezidija locekle, to nekomentēšu. Salvadors Garīga atkal runāja par izmaksām. Noteikti vajadzētu saprast, ka ēku iegāde, protams, mums var atļaut ietaupīt izmaksas. Tikai divi skaitļi runājot par ēku stratēģiju. Ņemot vērā saulaicīgu uh, nomaksu Mēs esam parlamentam ietaupījuši procentos 360 miljonus eiro. Nu, es domāju, tas ir visai iespaidīgs skaitlis. Un ja mēs uh, hipoteku nomaksājam pat ātrāk nekā par noteikto datumu, tas var atļaut ietaupīt milzīgas līdzekļus. Otrām kārtām tās ēkas, ko esam iegādājušies. Ja mums šīs ēkas joprojām vajadzētu īrēt, eh, tad katru gadu tas mums izmaksātu 162 miljonus eiro. Līdz ar to esam patiešām ietaupījuši. Un budžeta komiteja vienmēr ir runājusi par to, ka labāk vajadzētu iegādāties ēkas, nevis tās īrēt, jo tas vienkārši ir lētāk. Līdz ar to mēs esam noņēmuši milzīgu slogu no nodokļu maksātāju pleciem. Tas nāk par labu arī Eiropas parlamentam, tā imidžam, un noteikti tādu politiku vajadzētu ievērot arī nākotnē. Tas noteikti varētu arī atbildēt uz Trīpēlskundas uzdoto jautājumu. Viņa teica, ka ir jātaupa. Varbūt, ka pirmo reizi parlamenta vēsturē mēs esam ietopījuši 25 miljonus eiro. Un pateicoties šiem ietaupījumiem, mēs varam ietaupīt arī īres izmaksas. Domāju, ka tas nav pretrunā uh, ar pašreizējo situāciju. Un mēs jau vairākas reizes esam pieprasījuši Eh, jau vairākas reizes revizijas palāta ir pieprasījusi, lai mēs taupām līdzekļus, un to mēs esam arī darījuši. Paldies! Uh, Uzturēšanas izmaksas, trebelēka. Tas bija otrs tripels kundzes jautājums. 56 eiro par kvadrātmetru par ēkas uzturēšanu un energo izmaksas bija vispār ļoti mazas, tikai 20 eiro par kvadrātmetru. Paldies! Très bien. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Et pardon. Paldies, um, ģenerālsekretāra kungs. Uh, Mm, godātie kolēģi, mums ir jāraugās, laiks skrien ātri, mums ir ļoti jāskata ļoti svarīgs um, temats ITER un arī mums ir balsošana. Uh, es vēršos pie referentes. Um, jums piedāvāju uh, to, ka mēs skaidri redzam, ka mēs būtu gatavi jau šodien balsot par Montojē spēku. Mums būtu nepieciešamas divas lietas - sociālistu gripas, grupas precizējums par Strasbūru un par Trebēlu ēku. Pēcpusdienas sākumā pēc koordinātoru sanāksmes es uzdevu jautājumu, vai būtu iespējams Eh, sarīkot sanāksmi par šo tēmu, un eh, atbildi bija pozitīva. Un es eh, ziņotājiem piedāvāju to, ka beigas un balsošanu par šo šīm ēkām mēs varētu to pārcelt uz Strasbūru, tā lai mums būtu kopīgs skatījums. Uh, Es pateicos ģenerāla sekretāra kungam par precizējumiem, ko viņš šodien deva. Ir arī cita informācija, kas mums būs nepieciešama par Trebelu. Par Trebelu mēs zinām, ka ir divi dažādi lēmumi, kas jāpieņem, iespējams atšķirīgos brīžos, ir pār, ir pārskaitījums, un um, mums ir jāskatās, vai mēs varam 15 miljonus uh, neizmantoto izdevumu apropriāciju atlikt, un uh, pretējā gadījumā tās jebkurā gadījumā tiks uh, pārsūtīts uh, dalību valstīm, un parlaments tās nevarēs izmantot, vai pretējā gadījumā tad janvāra mēneša laikā mēs varētu pieņemt lēmumu pēc būtības. Un ko es jums piedāvāju ir. Uh, tā lai mums visi trīs balsojumi tiktu veikti nākamajā nedēļā. Vai uh, jūs tam piekristu? Jā, es esmu vienas prāts, un līdz ar to mēs varam balsot par visiem trim uh, kopā. Le, gribēju pateikt, ka esmu ļoti pateicīga visiem, kas ar mani sadarbojās, ar pārējiem referentiem, kas mēģināja mani iedvest drosmi arī tad, ja biju tuvu izmisumam. Ģenerāls sekretāra kungs, es saprotu, ka jums arī ir atbildība administrācijas priekšā. Es to ļoti labi saprotu, bet bija ļoti daudz dokumentu, ko es saņēmu darbojoties darba grupā, kas vispār bija zaudējuši savu aktualitāti. Un, ja man vajadzēja gaidīt uz tiem divas nedēļas, tad jau viss bija ļoti labi, viss bija ļoti e, mainījies, un es teicu, man to jē, 51, mums tur jātiekas ar Mangas kungu, Haglundu kungu, mums ir jāpieņem lēmumu pēc iespējas ātrāk, un mēs pat nezinājām, ka projekts ir atsaukts, nu, tik daudz par informācijas politiku. Tā tad ja pārējie eh, referenti būtu pietiekami pazemīgi un pacietīgi, tad, protams, tas būtu vienkāršāk. Un neskatoties uz visu šo koordinācijas trūkumu, tomēr viss eh, noritēja daudz maz labi. Mums bija ļoti labi nolūki un īstenībā beigās jau mēs bijām. Um, atradāmies pie galējās eh, savas pacietības robežas. Tālāk par trebelēku. Protams, mums vajadzēs uzdot vairākus jautājumus, ja mēs nopērkam trebel ēku. Tas, kas grib mums pārdot ēku, tātad ēkas īpašniekam pašam ir 99 gadi, 99 gadu tiesības uz īres līgumu. Ir vēl citi jautājumi, kas ir jānoskaidro. Noteikti gribēju tos precizēt, un priekšsēdētāji kungs, ka līdz nākamajai pirmdienai es to visu noskaidrošu. Un tālāk gribēju lūk kolēģus. Tripels kundze runāja par ēkas uzturēšanu. Varbūt, ka mēs varētu sagatavot iniciatīvas ziņojumu, kur precizētu tos jautājumus, kas mums ir tik svarīgi. Un savā atzinumā es uh, to arī pieminēšu. Ja mēs kā parlaments esam ēkas īpašnieki, protams, mums jārunā par ēkas eksploatāciju un uzturēšanu, tas, protams, arī maksā naudu. Mums nebūs vairs jāmaksā par īri, bet, protams, arī ēkas uzturēšana kaut ko izmaksās. Komisijai pavisam cita stratēģija, tā tad tā joprojām īrē ļoti daudzas ēkas un īres izmaksas ir augstas, nu viņiem ir būt cita ēku stratēģija, bet ja mēs runājam par ēku īri Briselē, tad mums ir jāsaprot, kāda ir šī stratēģija mums ir varbūt tiešām jāsagatavo iniciatīvas ziņojums, kur mēs kā budžeta komiteja um, skaidru un gaišu uzskaitītu visus par un pret un tālāk garīgas kungs. Paldies arī jums par izteiktajiem priekšlikumiem. Protams, ka runājot par institūciju ēku politiku, tai ir jābūt saskaņotai un konsekventai. Un būtu ļoti labi, ja mēs nākamā nedēļā jau varētu pieņemt kaut kādas tālāk ejušas lēmumus, tālāk Atbildot Fērna kungam par uh, vidustermiņa ēku politiku, ceturtdien mēs vēl nesaņēmām visus dokumentus, piekdien mēs tos tomēr saņēmām, un mēs ceturtdien saņēmām dokumentus par Montajēru ēku, un mums vajadzēja ar tiem rūpīgi iepazīties, uh, Mums vajadzēja pēc tam naktī vēl kolēģiem vest dokumentus, jo to nesaņēmām, nesaņēmām tos uh, elektroniskā veidā, bet uh, tie, kas tos saņēma elektroniskā veidā, varēja tos tālāk nosūtīt kolēģiem pa e-pastu. Un 2E pielikumā arī ir tāds labs pārskats Mankas kungs noteikti ar to jau ir iepazinies, um, viņš to no manis saņēma, es nevarēju ar šo pielikumu ļoti rūpīgi vēl iepazīties, tas viss notika ļoti ātri. Un mēs arī pēc tam uh, centāmies kolēģus ar to iepazīstināt pēc iespējas ātrāk, bet, diemžēl, ne viss izdevās. Priekšstādātāja kungs vēl pēdējā piezīme. Uh, no ģenerāla sekretāra mēs dzirdējām, cik daudz naudas mēs varam ietaupīt uh, priekšlaicīgi nozīm, nomaksājot uh, īri vai uh, hipotēku. Es domāju, ka 1,3 miljoni uh, eiro, kas ir nepieciešami, lai uh, ieceltu šo EKT vicepriekšsēdētāju, mums noteikti arī šo summu uh, varētu izdoties ietaupīt, ja mēs uh, samaksātu priekšlaicīgi. Tātad tas ir mans lūgums visiem kolēģiem. Paldies! Un arī ģenerālsekretārs. Tas... Protams, paldies arī ģenerālsekretāra kungam, ka viņam bija piln, pietiekam daudz drosmes pie mums ierasties. Paldies. Merci, madame le rapport. Paldies, referents kundze. Paldies arī sekretāra kungam atbrīvo viņu un stiprina visiem deputātiem, ka par šo vienīgo jautājumu būs ārkārtas sēde budžeta komitejai nākam pirmdien Strasbūrā SDM SDM ēkā 5. zālē, to arī ēpastā apstiprināsim, laikā no 9 līdz pus 11 vakarā ar 11 valodām. Tad pieņemsim kā lēmumu par nekustamo īpašumu politiku par mandātu pirmo daļu un ar Buzeku kungu. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad pāriesim pie septītā punkta. Septītais punkts. Pāriesim no ēkām uz kodola sap... kodola sintēzi. Avons beaucoup insisté dans la négociation sur le budget. Arī 12. gadā Būs sarunas, un es negribētu, lai šīs sarunas būtu sarežģītas un lai eh, tajā netiktu runāt arī par ITR e pētniecības centrā eh, izmaksu palielināšanos. Nu, tātad divas sarunas tagad ir nošķirtas. Mēs teicām jau sākot ar pirmo dienu, ka esam gatavi piedalīties eh, paralēlās sarunās. Es te runāju par diviem vilcieniem, kas brauc ar paralēlām sliedēm, ar nosacījumu, ka 12. gada budžeta vilciens pirmais ierodas stācijā, un tad, kad šis vilciens ir ieradies stācijā, tad raudzīsim, vai šai stācijā varam uzņemt arī vilcienu ITER. Bija divi trialogi par ITER. Otrais trialogs ļāva nonākt pie vienošanās delegācija līmenī. Padomas delegācija, kur pārstāv uh, Polijas prezidentūra un parlamenta delegācija. Bet, protams, kā jau pat visos trialogos, referendum vienošanās. Un arī uh, Raimers Bēga iepazīstinās mūs ar šo vienošanos, un tad uh, būs arī balsošana, un tad redzēsim, ja būs vairākums, tad vai šo vienošanos mēs varam arī iekļaut plenārsēdē gala balsojumā nākamā otrdien, 13. datumā, un pēc tam arī ba balsojums padomē. Lūdzu, Raimer. Dank, äh, will... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikt, ka ceturtdien no rīta pirms trialoga bija arī koordinatoru sanāksme, kur mēs spriedām par to, kāds ir mūsu sarunu vešanas mandāts. Manuprāt, mēs esam izvēlējušies uh, pareizo stratēģiju, runājot par 2012. gada budžetu un nodalījuši šīs sarunas no sarunām par ITER finansējumu. Un Runājot par eh, papildus finansējumu ITER, mēs esam ieplānojuši trīs soļus. Ar eh, Kalfin, trilogā kopā ar mani piedalījās arī Kalfinkungs un Karls eh, Haglunds, un mums pēc tam bija kopīga vienošanās. Uh, pielikumā ir minēta mūsu kopīgā stratēģija, par ko vienojāmies 1. decembrī. Gribēju tikai pateikt, ka otrajā trialogā parlaments piedāvāja grozītos priekšlikumus, kas uh, kalpoja par pamatu sarunām, eh, kas noslēdzās pēc eh, pārtrauktā trialoga vēl nedēļu pirms tam. 100 eh, miljoni, kas jau ir iekļauti 2012. gada budžetā, līdz ar to šie 110 miljoni, kas ir mūsu kobu ņūs avīzē, tātad tur ir izgusies kļūme. Un mēs bijām gatavi 2012. Mm, gadam, 2013. gadam paredzētos līdzekļus 1A eh, kategorijā mm, palielināt uz 840 miljoniem, 650 miljonu 2012. gadā un 190 miljonu 2013. gadā, otrajā kategorijā 450 miljonu 11. gadā un 5. gadā 240 miljoni. 2013 2011. gadā un 170 miljoni 2012. gadā. Un bija dažas delegācijas padomē, kam joprojām lielas grūtības sagādāja, neskatoties to, kas ir pilnīgi muļķīgi, paaugstināt otrās kategorijas līdzekļus, jo 2011. gadā otrajā kategorijā maržas bija daudz augstākas par šo summu. Mēs gribējām panākt to, lai līdztekus komisijas sākotnējiem priekšlikumam mēs pieņemtu strateģisku lēmumu. Mēs nevarējām tajā dienā balsot par 2012. gada budžetu. Negatīvās rezerves 2012. gadā, eh, nu, mēs to negribējām pieļaut. Papildus tam. Uh, Mēs spērām arī trešo soli 360 miljoni. Tas, tās ir saistība apropriācijas, un mēs vienojāmies, ka šie līdzekļi ir jāatrod 2013. gada budžeta procedūras laikā un tur ir rakstīts eh, pilnībā izmanto finanšu regulas eh, noteiktās normas 2006. gadā. Un mēs eh, atsakamies no daudzgad finanšu plānu pārskatīšanas saistībā ar ITER. Komisijas sākotnējais priekšlikums ir saskaņā ar to, tika runāts par 300 miljonu uh, pār, paņemšanu no 1A kategorijas un par līdzekļu pārdalī un mēs negribējam, lai tekstā tiktu iekļauta atsauce uz 1A līdzekļu kategoriju. Es domāju, ka mēs. Uh, vedot sarunas uh, kopīgi ar koordinatoriem, esam ievērojuši šo so sarkano pavadienu, kas vīstur cauri. Vai citas uh, delegācijas to uzskatīja par labu priekšlikumu, ka, par finan... ka tur būs uh, eh, atsauc uz finanšu regulu, jo viņiem liksies, ka tur uh, varētu būt pārāk liela manevrēšanas brīvība. Bija padomes uh, delegācijas, kas teica, ka leks tekstos ir atsauksme uz 21. un 23. pantu iestāžu nolīgumā. Protams, eh, tā ir visai absurda izturēšanās. Gribēju jums atgādināt, ka mēs eh, e Eiropas Savienības darbības līgumu nevarējām pieskaņot Lisabonas līgumam, jo bija daudz konfliktu padomē. Nu, skaidri un gaiši runājot, ka LSD līguma elementi joprojām paliek spēkā un tie ir jāievēro pieņemot politiskus lēmumus, izņemot tās pantus, kas ir kļuvuši lieki. Un padomēji arī ir savas saistības vai nākotnē varēs rīkoties tikai pēc vienbalsīga lēmuma saskaņā ar 003 vai tad, kad būs kvalificēts vairākums. Mēs zinām, ka ir atšķirīgas juridiskās interpretācijas, ņemot vērā to, kādu verdiktu pateica um, institūciju uh, juridiskie dienesti un, protams, arī atsevišķu dalību valstu valdības mēģina diedziņas raustīt vairāk savā virzienā. Bet teikt, ka tekstā nedrīkst ievietot atsauci uz šiem punktiem ir pilnīgi aplami. Nu, tas bieži vien ir vienkārši smieklīgi, un tad es sevi mēģinu mierināt ar to, ko reiz teica Konrāds Adenauers. Mēs visi dzīvojam eh, zem vienām tām pašām debesīm, bet iespējams ne, vi, ne visi redz vienu un to pašu horizontu. Nu jā, tā un tas ir. Priekšsēdētāji, uzskatu, ja mēs vēlamies, lai ITER vainagotos ar panākumiem, Un es domāju, ka vairums komitejā un parlamentā grib, lai uh, šis projekts vainagotos ar panākumiem. Mums ir jāpiedāvā saruna rezultāts trijos posmos, jo tikai tādā veidā mēs varam panākt papildus finansējumu ITER. Domāju, ka mēs daudz maz varējām aizstāvēt parlamentu interesi, jo mēs esam otra budžeta lēmēja iestāde. Un domāju, ka tas, par ko mēs vedām sarunas, uh, var tikt uzskatīts par pietiekami labu kompromisu, kas būs pieņemams vairumā lēmumam. Padome, eh, parlaments un eh, komisija izstrādāja priekšlikumu par 360 miljoniem un gribēja piemetināt ka runājot par joint undertakings, mums noteikti vajadzētu parūpēties eh, kur uh, sameklēt šos 360 miljonus. Mums ir jāņem vērā visas vienošanās, jāievēro budžeta procedūra, kā arī Eiropas Savienības darbības līgums uh, un ceru, ka komisija mums te nemēģinās apšņikāt uh, mūsu tiesības, viņiem, protams, ir iniciatīvas tiesības, bet uh, par visu ir iespējams vienoties sarunu gaitā. Un visbeidzot, gribēju pateikt, ka mūsu komitejas priekšsēdētājs un sarunu vešanas komandas uh, priekšnieks uh, piedāvāja divus motiskos grozījumus, kas varbūt uh, varētu precizēt to, kāda ir mūsu nostādna attiecībā uz sarunu vešanu ar padomi un uh, Um, vēl vairāk uzsvērtu mūsu lomu uh, kā budžeta līdzlēmē iestādē spēlējamo. Nu, vēlējos pateikties Polijas prezidentūrai un uh, budžeta komitejas priekšsēdētājiem, kā arī ministram par uh, pragmatisko un ļoti konstruktīvo sadarbību, jo, protams, tagad uh, situācija padomē nav tāpat miermīlīgākā. Un paldies, ka mēs šodien varam jums piedāvāt tādu rezultātu. Merci. Paldies. Jā, es domāju, ka šis rezultāts ir labākais vai, nu, labākais no sliktākajiem pie šīs sarežģītā dosiem. Jūs atcerieties arī, ka pagājuši gadu mēs jau bijām tuvi vienošanai bija arī trialogs, bet eh, tas netika apstiprināts, rezultāti netika apstiprināti, bet konteksts bija sarežģīts. Mums bija arī mm, cits problēmas, kas ir saistīts ar šo dosie. Tagad varējām skatīt šo dosie tikai kā tādu. Un kā norādīja referents, parlaments arī panāca to, ka šī vienošanās eh, nekādā gadījumā <clears throat> neatstāja ietekmes sarunām par 13. gadu budžetu, neprecizēja arī uh, līnijas par uh, kādu rīcības brīvību. Mēs paredzam diezgan lielu rīcības brīvību, kad runāsim par 13. gada budžetu. Tad arī to redzēsim, nebūs arī diskusijas par 12. gada budžetu, tas jau ir tās bija beigušās. Un piekrītam arī tam, ka nebūs arī citu finanšu schēmu pārskatīšanas esošajā kadrā ietvarā līdz uh, šī ietvara termiņa beigām. Ha Haglunkungs. Paldies priekšsēdīsi. Pirmkārt, vēlos arī uzteikt lieliskā referenta darbu, arī piedalījos trialogā. Uzskatu, ka šīs risinājums ir labākais iespējamais šajā sarežģītajā situācijā. Tas nav noslēpums, ka mēģinu aizsargāt šai pētniecības programmu, lai tā būtu pēc iespējas plašāka. Un lai mēs, mēs gūtu arī pēc iespējas lielākus panākumus, diskutējot arī par nākamā gada budžetu. Labi, iemesls domāju, lai mēs varētu pieņemt šo risinājumu, jo labāk risinājumu mēs eh, tagad nevaram iegūt. Artunkungs. Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir jautājums referentam. Viņš uh, saka, ka, ka ir uh, tādi legāli ierobežojumi, atšķirīgas interpretācijas. Varbūt, ka pārskatot ITER projektu, varētu uzdot jautājumus komisijai un padomē un saņemt arī konkrēts atbildes. Un gribēju pavaicāt referentam B punktā. Viņš runā par budžeta trialogu tikšanos, eh, kad eh, bu parlaments, eh, komisija un padoma vienojās par konkrētām metodēm, kā atrast šo finansējumu. Bet ko tad viņš īsti ar to domāja, ko viņš domāja ar šīm modalitātēm? Vai te bija arī atšķirīgi viedokļi? Paldies! Bien, je, je peux vous, vous répondre. To ir atbildēšu. Pēc definīcijas trialogs ir sarunas, kas notiek starp trīs institūciju pārstāvjiem. Divas budžeta iestādes ar komisijas klātbūtni. Katras delegācijas eh, vadītājs zina, kāds ir saruna mandāts, kāds ir katrai delegācijai. Jūs mums piešķīrāt savu Eh, mums <clears throat> sarunu mandātu, mēs ar, par to atskaitamies. Un uzskatām, ka esam labi piedalījušies šajās sarunās, un arī Polijas prezidentūrai ir jāatskatās par savu sarunu mandātu. Runājot pār vairāk gadu ietvaru pārskatīšanu, padomē nepieciešama vienprātība parlamentā, ir nepieciešama vienkāršais vairākums budžeta komitejas un kvalificētais vairākums nepieciešams plenārsēdē. Hercogs kundz, lūdzu. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy nagyon röviden hozzászóljak. Bizottságban nagyon nyomon követjük ezt a témát. ITRE komitejā mēs ļoti rūpīgi sekojam šim jautājumam. Gribēju eh, mūsu referentu uzteikt pēc iepriekšējā fiasko, gribēju viņu iedrošināt un gribēju atgādināt, ka, tas, ka tā nav uzvara. Uh, Mums ir jārunā par tādu Eiropu, kas balstītu uz zināšanām. Mums ir izdevies īstenot konkrētu projektu un gribēju pateikt, ka arī 2013. gada programmā mēs esam daudz ko sasnieguši. Nu jā, situācija ir visai uh, īpatnēji, nu gandrīz visas puses ir apmierinātas un domāju, ka tas ir ļoti jauki. Paldies! Très bien, nous travaillerons dans cet esprit. M Monsieur Hartong voulait euh, ré répondre. Paldies. Atbilde? Raimer. Būs vēl citi, kas izteiksies, bet varbūt to par Hartungu jautājumu atrisināsim. Raimer. Also ich habe es äh, kurz angedeutet, warum. Es jau teicu, kādēļ D apsvērumā mēs piedāvājam šādu formulējumu adaptējot iestāžu nolīgumu, ņemot vērā to, kas stājās spēkā Lisabonas līgums, mēs um, no padomes un no parlamenta juridiskiem dienestiem saņēmām atšķirīgu interpretāciju, proti runājot par eh, revīzijām 0,03% eh, apmērā no IKP. Uh, Bija arī politiska vienošanās, un mēs vedām sarunas, ka pārskatot par um, 0,03% um, padomi lemj ar kvalificēto vairākumu. Tātad padomi teica, ka vajag kvalificēto vairākumu, mēs teicām, ka vajag vienbalsīgu balsojumu. Un dalība valstis uzskatīja, ka balsojot par finanšu plānu ir jābūt vienbalsīgumam un pēc iespējas vairāk jāizmanto kvalificētais vairākums. Nu, un kā tad šīs tiesības tiek interpretētas? Vai mēs šeit izmantojam primārās tiesības un Eh, vai tas eh, iepriekšējo līgumu atspēko. Nu, es domāju, ka mēs šo kvalificēto vairākumu vienkārši tā nevaram eh, atmest. Protams, ir atšķirīgas juridiskās nostājas, un padome teica, ka neskatoties uz to, kas notiks, viņi nākotnē lems vienbalsīgi pat uh, arī mm, lietas iesniegšana EKT neko nenesīs, jo būs šīs vienbalsīgums saistības. Un runājot par atsevišķiem projektiem, vienā brīdī dalību valstis būs ļoti izmisušas, jo nevarēs uh, cauri dabūt kaut kāds projekts, tādēļ, ka viena valsts uzliks veto un teiks, ka par katru cenu vajag pieņemt lēmumu vienbalsīgi tas ļoti daudziem lēmumiem vienkārši griež miesā, mums ir ļoti grūti vēst sarunas, jo visu laiku tiek pieprasīts vienbalsīgums. Un ar eh, šī punkta palīdzību mēs vēlamies tādas situācijas risināt. Runājot arī par budžetu procedūru, mums ir jāsaprot, ka bieži vien politiskas sarunas nenotiek, jo padomē daudzi runā tikai par cipariem un vispārējais viņus neinteresē. Bet mums kā budžeta iestādēji arī ir noteikti jāpasaka, kāds ir mūsu vēlmes, ko mēs no vis tā sagaidām, it sevišķi ņemot vērā ITER, kas ir pietiekams spilgts piemērs. jo īsnībā mēs esam savus humānos resursus ļoti daudz šķērdējuši visu laiku, tik ilgi vedot sarunas ar viņiem. Paldies, Harton kungs! Jūs neapmierināt atbild, jūs gribat eh, vēl kaut ko pateikt. Jā, ja mēs uzdodam jautājumus komisijai un padomēji, Es saprotu, ka viņi arī pirms tam konsultējas ar juridisko dienestu, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Un sadarbojoties ar komisijas juridisko dienestu, es konstatēju, ka ir nepieciešama vienbalsība. Tādēļ es arī Bēgas kungam jautāju, vai pēc uh, samierināšanās procedūras decembra beigās Polija varēs izteikties visu dalību valstu vietā. Es nesaprotu. Problēma nav tajā. Juridiski atzinumi jau ir nākuši, eh, ir eh, doti gadu atpakaļ, tas jau ir skaidrs. Šogad, lai Lai varētu piemērot šo trialogā panākto vienošanos, mums ir nepieciešams balsojums kvalificēto vairākumu uh, parlamentā, un padomu uzskata, ka padomē nepieciešama vienprātība. Ja mums ir kvalificētais vairākums parlamentā, ja padomē ir vienprātība, tad lēmums tiek pieņemts. Ja padomē nav vienprātības, tad padomu uzskata, ka viņi nepiekrīt. Šādi problēma. Juridiskās debats ir noslēgtas. 13. gads būs pēdējais vairāk gadu finanšu schēmas gads, un tad sāksies nākamā schēma ar juridisko bāzi, par kuru pašlaik vedam sarunas. Labi. Nu, vēl Raimers, lūdzu. Es gribēju pateikt. Ja padome pastāvētu uz to, lai vienošanās par ITER svarīgākajām daļām tiktu iekļautas otrajā un trešajā ievilkumā. Un ja padom to atbalstītu, es šodien komitejā ieteiktu balsot pret, jo mums jau nav visu laiku jāmēģina atbalstīt padomu, tad ja viņi paši ir nespēja kaut ko izdarīt. Alors, Elga... Tripels kundze. <clears throat> Jā, auch wenn Raimēr jetzt zum šlu. Jā, Raimērs tagad beigās pateica, ka padome ir nedaudz nākus mums pretīm, un arī Polijas prezidentūra ir bijusi ļoti pretim nākošas. Tomēr arī esmu visai skeptiski noskaņot, tāpat kā Raimers. Nu, kā padoma rīkojas parasti, kā tā attiecas pret parlamentu? Nu, mums īstenībā nav pārāk daudz um, iemeslu būt pārāk optimistiski noskaņotiem, un pēdējā tikšanās Berlīnē skaidru un gaiši tika pateikts, ka mūsu kopīgās deklarācijas vai vienošanās padomi pārāk neinteresē, jo naudas nav un miers, viss punkts. Un tā nav tāda godīga izturēšanās. Uh, man tas sagādā liels uh, raizes Es domāju, ka runājot par izpētes politiku un budžeta politiku būtu daudz uh, labāk, ja šī nauda, kas ir paredzēta ITER, tiktu atvēlēta tādiem projektiem, kur varētu uh, ražot atjaunīgo enerģiju, celt energoefektivitāti un tā tālāk. Uh, Nu, te mēs runājam par to, ka ITER varētu sākt nest pirmos augus 2020. vai 30. gadā. Nu, krīzes laikos tā nav pati viedākā rīcība. Nu, bet, protams, vairākums atbalsta ITER, to es nevērtēju pārāk labi, bet es domāju, ka nevajadzētu par vienošanos balsot. Merci, Elga. Nu... Paldies, Elga, saprotam. Kalfikungs. Thank you, Mr. Chair. Uh, just to... Paldies! Vienkārši vēlos norādīt, ka vēlos apsveikt Raimeru par sarunām, par rezultātiem, jo mm, zinām, ka sākām ļoti citā pozīcijā. Problēma nāks ar šiem 16 miljoniem 13. gadā. Tas bija tas, pret ko mēs izteicām savu viedokli, ka, jāpie, ka nevajadzētu pieņemt kaut kāds apņemšanās tagad, pirms uh, uzsākas budžeta procedūra. Šajā vienošanā ir iekļauts, ka 360 uh, summa tiks lemta attiecībā 16. gadu budžetu. Taču jābūt piesardzīgiem, tas būs komisijas priekšlikums, piesardzīgi par to, kādā veidā tiks organizēts šis finansējums jo vēlreiz vēlos arī sat, eh, atkārtot grupas nostāju, ka nav laba doma izmantot summas, kuras ir paredzētas FP7 un tam līdzīgi. Mums ir vēlreiz par to būs jārunā. Arī 13. gada budžeta sarunās. Rezultāts citādi ir labs. Un arī tas tagad vismaz diviem gadiem sniedz kādu skaidrību ITER, un tad būs MFF, un arī nebūs vairs konkrēts idejas par šo finansējumu. Paldies. Merci, mon cher collègue. Bien. Donc, vo... Tā, tad lūk, ar to arī noslēdzam diskusiju. Es piedāvātu tagad ķerties klāt pie balsošanas. Mm, saskaņā ar mūsu laika grafiku, tā tad mēs ķersimies pie ITER, balsojam par ITER un arī ar citiem jautājumiem, un pēc tam ķersimies pie pārējiem darba kārtības punktiem, kurus mēs līdz šim nesam varējuši skatīt. Tātad par ITER. Es piedāvāju balsot blokā kopā ar Raimora um, ziņojumu ar diviem grozījumiem, kas jums tiks izdalīti. Vai visi piekrīt balsot blokā? Kurš piekrīt? Paldies. Kas ir pret? 1, 2, 3, 4. Atturos. Kā mainu. Mhm. Nē, Inga. Ingents tātad neskaitās, mēs jau esam pieraduši viņu neskaitīt budžeta komitejā, nē. Tātad ir divi šeit un divi tur. Nu, lūk, kas atturas? Nav at... neviena, kas atturētos, paldies. Vairākums par tālāk. Es sveicu mūsu ziņo uh, referentu un tātad nākam otrdien būs plenāra sesijā mm, uh, balsojums un uh, parīt būs tulkojums visās valodās. Tālāk es aicinu ķerties pie vēl viena Bogiskunga ziņojuma, kas ir solidaritātes fondu mobilizēšanā Itālijai un Spānijai. Tas ir viens balsojums. Man tikai jāsaka, ka ir viena kļūda, tā ir tehniska kļūme, kas ir mm, rezolūcijas priekšlikumā ieviesusies trešais punkts, kas ir automātisks punkts, kas tiek piemērots atsevišķos gadījumos, bet šajā gadījumā netiek piemērots. Tātad atzīmējiet, ka uh, balsošana nebūs par šo trešo punktu. Kas ir par šo ziņojumu? Paldies. Kas ir pret? Hartonga kungs. Kas saturas? Nav neviena. Hartmans kundze. Viena atturēšanās. Tātad pieņemts. Es veicu referentu par budžetu, kas par vispārējā budžeta grozījumu numur 7 projektu ir Tātad Sidonīrai e, ziņojums, kurš ir pret, viens pret atturās, neviens neaturās, pieņemts par protokolu, kurš saskaņots starp ES un Gvinēju Bisavu zvejas nozarē. Par to mēs e, daudz esam diskutējuši divas reizes, tātad ir divi balsojumi. Sākumā balsojums, lai pieņemtu protokolu par zveju. Kas ir par? Paldies. Kas ir pret? Viens pret, atturās. Neviens neaturās. Tātad pieņemts. Tālāk par atzinumu, kas ir grozīts. Par, pret. Viens pret, atturās, neviens neturās. Tātad tāds pats balsojums par abiem. Tālāk par Bārbaras Materas ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Tātad Trentino Alto Adīžs un Dienvidtīrolē un par ēku brī, būvniecību. Jā, tā tad viens ziņojums. Te ir grozījumi, jums ir balsojuma tabula un tātad viens septiņi. Trešais grozījums liberālu grupā. Kas ir par? Paldies, kas ir pret? Sociālisti ir pret. 4, 5. Atturas pieņemts. Ceturtais tie paši autori, bet ziņotājs ir pret. Kas ir par? Liberāļi un Hertmanas kundze. Četri. Kas ir pret? Vairākums atturās. Tātad noraidīts. Tālāk, kas ir par? Pret. Paldies. Atturas. Pieņemts. Sastais. Tātad liberāļi Referents ir pret. Kas ir par? Kas ir pret? Te jāskaita. Tātad, kas ir par sesto? Četrpadsmit, piecpadsmit, sešpadsmit. Kas ir pret? Tā tad sastais ir pieņemts. Septītais. Tie paši autori šoreiz referenci pār. Kas ir par? Paldies. Kas ir pret? Tikai sociālisti atturas. Tā tad arī pieņemts. Tā interesanti. Tie pašiem autoriem ir atsevišķi atbalsts skatoties pēc grozījumiem. Nākamais, kas ir par? Pret? Tie paši atturas. Arī pieņemts. Otrais Vertmanas kundzes referenci par, kas ir par. Daudzi, kas ir pret? Liberāļi ir pret. 3, 4, 5, 6 atvainojos. Atturas. Viens atturas. Arī pieņemts. Tad eh, jā, galīgais eh, ziņojums, kas par. Pret. Divi pret. Atturas. Nav nu, neviens, kas atturas. Tātad. tad Es atvainojos, tātad Džeims arī atturas. Tātad pieņemts. Ļoti labi. Tālāk mums ir. Citu institūciju pārskaitījumi gaidot vēl mūsu uh, referentu par komisijas budžetu, kas uh, ierada līdz viņš ierodas zālē. Elga, vai jūs varētu stādīt priekšā pārviet, pārskaitījumus. Jā, paldies. EIS arī no tiesas un no parlamenta. Es jau prezentēju arī šos pārnesums no tiesas. <coughs> Pagājušajā sanāksmē tas attiec uz tā saucamo Mopingā operācijas, kur eh, tiesa vēlas izmantot neizmantotos budžeta eh, fondus eh, papildus iegūšanai. Runa ir par 5,4 miljoniem eiro. Es paudu bāžas par šo pārnesumu un teicu, ka esošajā saržģītajā budžeta situācijā daudzās dalību valstīs būtu liederīgi varbūt pārskaitīt atpakaļ dalību valstīm šo naudu, taču dalību valstīm izskatās nevajag šo naudu, jo padome apstiprināja šo, uh, pār, šos pārnesumus, un tad arī mēs uh, varam piekrist šīs naudas pārnesēji. Merci. Qui est en... Paldies. Kurš ir pār? 3. Šī ir paskatījuma pret. Atturas. Paldies. Pieņemts. Lūdzu, referents kundze. Es vēlētos arī izmantot neizmantoto finansējumus, lai arī varētu arī runāt attiecībā uz uh, personālu un, un, un, un Un tam līdzīgi iesaku neiebilst šī, šiem finansējuma pārnesumam. Tad par ārlietu dienestu referentu, par kurš pār pret, viens pret, viens, kurš atturas, neviens neaturas, pieņemts. Paldies. Tālāk, referents kundze. Par ēkām. Jūs zinat, kā mums ir problēma ar Strasburgas ēku un Montoje, taču Es domāju, ka tas tiks skatīts nākamā nedēļa pirmdien, tad tagad es par to nerunāšu. Un um, visbeidzot, pārvietojums attiecībā uz topping up 3,2 miljoni eiro no IT budžeta līnijas, un pamatojums ir tāds, ka nepieciešams atbildēt uz uh, prasībām par IT infrastruktūrām, kuras ir svarīgs, lai institūcijas varētu darboties. Tā skaitā arī paredzēt 12. gada vajadzības ņemt vērā arī infrastruktūras projektu attīstību, stiprinot eh, vai arī palielinot arī palīdzības eh, ilgumu. Šī paredzēta telekomunikācijas līnija 23250 eh, dažādās darba un arī es pie, iesaku apstiprināt arī šo pārvietojumu. Labi, C8, Lūdzu, Džeims. Priekšsētājs gribētu zināt, kas ir šis Brasel, Brisels centrs, vai tā ir kāda sistēma, ko kontrolē parlaments, vai kaut kāda cita sistēma, kas tas ir? Uh, Madame le rapporteur. Referents kundze. Vēlreiz jūs varētu pateikt, es nesapratu. Uh, Repetīt. Uh, yeah, es izlasīju šo pamatojumu. Es gribētu zināt, kas ir, kas ir Briseles datu centrs un ka infrastruktūra tiek migrēta uz to. Vai tas ir, tam ir kāds status, kas pārvalda šo Briseles datu centru? Varbūt jums ir kāda loģisks paskaidrojums. The... Es ceru, ka kāds no administrācijas ir šeit un varētu atbildēt uz jautājumu. Es nezinu parlamenta administrācija tik pārstāvēt, lūdzu, direktor kungs. Paldies, priekšsētāji kungs. Šeit runa tik tiešām ir par eh, iekārtu, kas ir ārpus mūsu galvenajām ēkām, kas ir atbalsts mūsu visām informātikas sistēmām, kas ir šajā ēkā. Mēs pašlaik aprīkojam šo jauno datu centru, lai tas varētu arī sniegt pakalpojums, kādus no tā sagaidām. Tas notiek ārpusē ar pakalpojumu sniedzējiem, kas, ar kuriem esam ieraduši jau strādāt. Paldies! Paldies! Nu, ko tagad balsosim par šo C8? Kurš pār? Pret. Atturas. Neatturas neviens. Pieņemts. citu pārvietojumu vairs nav labi jo izskasīs arī nekustamo īpašumu, mēs to skatīsim nākam pirmdien. Nu ko, tagad vēršos pie mūsu otrā ziņ, ziņotājs Sidonī par komisijas pār, pārvietojumiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, mums ir vairāki šie pārvietojumi līdzīgi ka mums iepriekšējā uh, balsojumā es nedomāju, ka mēs te kaut ko varam bloķēt, jo katrs pārvietojums ir mm, atsevišķs gadījums. Varbūt mēs skatīsim katru atsevišķi. Pirmais pārvietojums 28. Tas ir saistīts ar mobilizāciju un saistīts ar globalizācijas fondu. Es ierados vēl, bet es nezinu, vai mēs apstiprinājām ziņojumu vai nē, šķiet, ka jā. Un ja tas tā ir, tad es neredzu iemeslu kavēt uh, vai neapstiprināt šo pārvietojumu, un man rekomendācija pozitīva. Paldies par, kurš ir par šo 28. pārvietojumu. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. Šis pārvietojums ir saistīts ar um, vienošanos, kādu pārnācām savienāšanās sanāksmē. Komisijas priekšlikums paredzēt 68 miljonus 300 tūkstošus no NP South uz cil, no, cilvēktiesību uz banānu pasākumiem. Atcerieties, ka šī <clears throat> banāna pasākuma spēkā desmitā gadā. Tad bija samierināšanās un pasākumu, ko apstiprināja visi institūcijas, un tad arī paredzēt bija pārnešķos uh, apropriācijas jau šogad. Un tas arī izriet no mūsu plenāra sēdes vienošanās un um, rekomendāciju balsot par. Bien, je vous remercie. Donc c'est la suite effectivement de la. Jā. Yeah. Tas izriet no vienošanās par deleģētiem aktiem. Nu, prisinam šo banānu problēmu. Kurš ir par šo pārvietojumu? Pret. Atturs. Nu, es neaturs pieņemam. 50. pārvietojums. Šīs pārvietojums ir saistīts ar to, ka daži projekti ir, not, ir iekavējušies sadarbība trešajām valstīm, migrācijas un uh, patvērumu jomā. Un pārvietojuma ideja ir tāda, ka šī apropriācija tiek izmantotā decēji 4 miljoni. Mm, es te problēmu neredzu. Paldies. Jautājumu nav kurš pār 50. pārvieto pret atturas pieņemts 51. Līdzīgi šis 51. pārvietojums ir saistīts ar pielāgojumu Digirigio. Nav nekāda problēma. Labi. Kurš pāri? 51 pret atturas pieņemts 52. Šeit mm, pārvietojumā ir nepieciešams visā mm, vairāk lielāks komentārs apvienojos ar budžeta ģenerāldirektorātu arī par šo, brī, eh, par šo pārvietojumu. Man ir jāinformē jūs par šo informācijas apmaiņas saturu. Un tas ir saistīts vēlreiz ar mūsu uh, samienāšanās vienošanos. Jūs varbūt atceraties, ka komisija sākotnēji prasīja 550 eiro, miljonu eiro, un tad mēs vienojamies par uh, e, 200 miljonu, tātad tik svaigu finansējumu Un tad mums ir šis dek 52. Um, <clears throat> Tie ir 600 miljoni. Un arī pielikumā ir vesela rinda sārakstu līniju, kas ir samazināta, lai varētu palielināt šo summu. Tas ir saistīts ar maksājumiem, kas ir nepieciešami Eiropas sociālajiem fondam. Es iepazinos arī ar katru no šīm uh, līnijām, sapru, mēģinot saprast kopā ar komisiju, kāds būtu arī ietekmes programmu īstenošanu, kuriens arī tad mēs šo naudu iegūtu. Lielāko daļu gadījumu tiek šeit pārcelt maksājumu līdz janvārim. Tas nozīmē to, ka komisija identificēja tās programmas un līnijas, kur uh, maksājumus var pārlikt līdz uh, atlikt līdz janvārim. Kā jūs zināt, tad es nu, neesmu īpaši priecīgi par šo risinājumu, bet nu, tas izriet no tā, par ko vienojāmies samierināšanās procedūrā. Un man pienākums ir jūs informēt, ka tas nozīmē lielāku spiedienu uz 12. gada budžetu un līdz ar tas nav, nav mans lauciņš un es par to nevaru komentēt, bet es zinu, ka mēs vēl atgriezīsimies pie tā. Uh, un uh, strādāsim pie risinājuma. <clears throat> Tagad dažas detaļas, kuras ir saistīts ar uh, migrācijas patvērumu politiku. Vienojāmies 11. gada janvārī. <clears throat> es lūdzu komisiju budžeta uh, ģenerāldirektorātu, kā viņi lemj, ko pārlikt vēlāk laiku, ko nē. Es zinu, ka jautājums sarežģīts jebkuram maksātājam, ko viņi maksā vispirms un ko nē. Un uh, atbild bija tāda, ka vismaz šajās struktūrālajās politikās, uh, nu, kurš pirmais nāk, tas arī pirmais iegūst. Pirmā rēķina tiek maksāti tiem, kuri tos pirmie iesniedz. Un, bet, ja kolēģiem kādi papildus jautājumi, esmu gatava atbildēt. Nu, es varbūt neesmu gluži gatava, bet, nu, gan jau, ka komisija varētu jums arī sniegt papildus informāciju, bet es saņēmu no referenta tad informāciju, ka tas ir eh, kavējums attiecībā uz šiem rēķiniem. Paldies! <clears throat> Jā. Tas izriet no mūsu vienošanās vienošanās, un tas izriet arī no balsojuma, kāds bija pēdējā plenāra sēdē. Mums nu, ir daži grib izteikties, Hartungs. Voorzitter, ik ben blij dat. Uh... Priekšsēdētāji, esmu gandarīts, ka mums ir piedāvāts šis priekšlikums, bet eh, mums taču ir rēķini, kas ir jānomaksā nākamajā gadā, un tas īsnībā man sagādā raizes. Merci, Göran Ferm. Fenkungs. Paldies, varu būt ļoti lakonisks. Tikai gribēju lūgt kaut kādus komentārus no komisijas puses. 550 miljoni sākumā bija. Tātad tā ir zemāka summa nekā to, ko mēs sākumā piedāvājam. Tagad ir 550 un tad 200 e, e, miljonu un pēc tam mēs runājam par pārnesumiem. Uh, Vai pat tiešām ar to pietiek, lai Eiropas sociālais fonds varētu pietiekam labi darboties? Un te taču arī citi uh, projekti. Nu, tas taču 2012. gada budžetu tikai apgrūtinās, vai mums ir kaut kāda vispārīga skaita. Es gribēju pavaicāt komisijai, ko tas nozīmēs reāli īstenojot programmas, nevis tikai uz papīra. Oui, Jā, nu, tas ir tāds backloading. Mēs pārceļam uz nākamā gada sākumu maksājumus, kurus mēs vairs nevaram veikt šogad. Es pareizi sapratu, bet komisija atbildēs Elga. Jā, yeah, thank, thank you, Chair. Um, I would like to come. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pie tā atgriezties, jo tad, kad Es lasīju dokumentus un uzklausīju Sidoniju. Es gribēju teikt, ka eh, tā informācija nebija pilnīgi identiska, tādēļ gribēju kaut ko dzirdēt no komisijas pēc tam, kad mēs pārdalīšanas eh, iespējas izsmēlām, runājot par 600 miljoniem. Vai tas notika tādēļ, ka jūs nokavējāties, kā teica Lamasūra kungs, vai vienkārši nauda kaut kāda iemesla dēļ netika iztērēta? Tas ir tas, ko es gribēju saprast. Because during the conciliation we had a big samierināšanās laikā mums bija tādas asas debates, vai komisija var atrast to naudu, par, ko prasīja padomu, un ja komisija to neatradīs, tad tas būs skaidrs pierādījums, ka naudas trūkst. Un, protams, ka šo naudu nevar atrast, tad to uh, neizmaksā 2011. gadā, bet 2012. gadā. Bet es gribēju zināt, nu kas tad īsti notiek? Paldies. Paldies. Komisijas pārstāvs lūdzu. Jums uzdevu konkrēti jautājumu. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. So, uh, more payments at what Nu, komisija nevar uh, iztērēt vairāk naudas, nekā ir noteikts budžetā. Tad bija uh, autorizēts zemāks maksājuma līmenis, un mēs gribējām uh, šos līdzekļus izmantot pēc iespējas labāk. Eiropas sociālajām fondam ir nepieciešama 1,5 miljārdu eiro 450 miljoni tika atrasti budžeta grozījumā numur 6, un pateicoties pārnesumiem, 600 miljoni eiro nu, nonāks Eir Eiropas sociālajā fondā. Un 450 miljoni joprojām nebūs sēkti. Tātad runājot par pārnesumiem. 600 miljonu eiro ir maksājumu apropriācijas. Ir tie maksājumi, ko vai nu neizdosies izmantot līdz gada beigām, vai ko visdrīzāk neizdosies izmantot līdz gada beigām. Tādēļ padomu piedāvā izmantot tieši šo summu, nevis Uh, runāt par līdzekļu trūkumu Eiropas sociālajā fondā. Tālāk, 450 miljoni, kurus vēl neesam nekur dabūjuši. Ja mēs runājam par sociālā fonda īstenošanu un ERAB, šie līdzekļi, ja tie netiek iztērēti līdz gada beigām, vai maksājumi nenonāk e Eiropas e, reģionālās attīstības fondā. Komisija centīsies izmantot jebkādus pārpalikušos līdzekļus, lai varētu finansēt uh, Eiropas sociālā fonda nepieciešamības. It sevišķi runājot par konverģences mērķiem. Nu, tādā veidā mēs varētu sekt e, zināmas sociālā fonda vajadzības. Uh, Eh, pārvietojot līdzekļus no vienas kategorijas otrā, un komisijai šāda atļauja ir. Bet, protams, ir iespējams, ka daļu no summas mēs nevarēsim sekt, līdz ar to maksājuma robeža 2012. gadā ir jāpaukstina saskaņā ar to, kā ir nobalsots par 2012. gada budžetu, bet nu tad tas nonāks tādā konkurencē ar citām vajadzībām. Un ja būs kaut kādas uh, nepilnības budžetā, tad tas, protams, nākamā gada beigās varēs atkal radīt uh, problēmas, jo pietrūks finansējuma. Bet mēs rūpīgi sekosim īstenošanai un mēģināsim jau sākotnēji uh, saprast, kuras vajadzības tad nevarēs finansēt gada gaidā. Paldies, un tagad Gorāns Fērms. Es atvainojos, es aizmirsu uzdot vienu jautājumu. Mēs te runājam par konkrētām budžeta pozīcijām, Eiropas sociālo fondu, bet es sagaidīju vēl vienu budžeta pozīciju - Palestīna, Ambra. Ko mēs darījām samierināšanas laikā? Mēs runājām par uh, saistību apropriācijām, bet mums taču pietrūkst arī maksājumu apropriācijas, un pirms dažām dienām mēs dzirdējām, ka ir algas patarēt, paredzētas skolotājiem, kas strādā Palestīnas bēgļu nometnēs, bet, diemžēl, viņiem decembrī nevarēs izmaksāt algas. Nu, kur tad ir kāda budžeta līnija par to? Vai komisija varētu komentēt? Lūdzu, Brezērkungs. Uh, yes, for, as far as the, uh... Runājot par Palestīnas skolotāju algām. Mums neviens neko neziņoja par finansējumu trūkumu, jo maksājumi ir pieejami ņemot vērā kaimiņa attiecību politiku. Līdz ar to šos maksājumus ir iespējams veikt. Es neesmu dzirdējis uh, nekādu kavēšanos uh, maksājumos par 2011. Uh, gadu. Paldies! Es saprotu jūsu um, atbildi, jūs varat uh, no, um, nomierināt mūsu kolēģi par to, ka uh, nauda, kas bija paredzēta samierināšanas procesā, būs pieejama. Tātad mēs to neskatām šajā pārs, pārvietojumā, jo mums tas nav nepieciešams. Vēl kāds jautājums? Hartonga kungs, paldies, atsaucoties uz pēdējo um, izteikumu. Tātad jūs teicāt, ka 2012. gadā mums jau trūks budžeta, vēl pirms gads vispār ir sācies. Non. <laughs> <laughs> Mēs 2012. Eh, gadā pārceļam izdevumus, kuri būtu jāveic 2011. gadā, un pēc tam jau mēs redzēsim. Tātad, pēc visiem šiem skaidrojumiem, referentes kundze, vai jūs um, sniedzat pozitīvu vērtējumu šiem pārvietojumiem? Es ieteiktu balsot par šo līdzekļu pārvietojumu Es saprotu, ka man jāatbild Helgai Trupelē un Hartonga kungam. Trīpels kundze. Jā. Mēs saprotam, ka zināmā mērā līdzekļi nav uh, pārņemti laikā vai arī uh, līdzekļi nav izmantot pilnībā. Ab šie faktori ir skaidri redzama. Mēs esam pieredzējuši, ka visas programmas netiek pilnībā īstenotas. Un visi līdzekļi netiek pilnībā izmantot. Diemžēl daudz ar uh, lielu daļu no budžeta tā notiek. Mēs redzam, ka viss netiek īstenots pilnībā ļoti daudzās budžeta pozīcijās un līdzekļi netiek izmantot, piemēram, kredīti, lai finansētu ESF. Nu, tur nav pretrunu manā uzskatā. Tas saistīts ar budžeta procedūru. Es gribēju to vienkārši jums paskaidrot. Tas ir ļoti problemātiski. Un, ja e, maksājumi tiek novilcināti, tas arī ir svarīgi. Un tālāk, atsaucoties uz Hartonga kungu teikto, vai tā ir laba budžeta procedūra, laba plānošana, nu tā nav, bet mums ir jāsaprot, cik daudz naudas mums ir piešķīrušas dalību valsts, tās pat nevēlējās te pievienot papildus 200 miljonus, un mēs te pusnakti sēdējām gaidot dalību valstu atbildi, lai tās beidzot saprast, ka vēl ir nepieciešama maksājuma kredīta 2012, 2011. gadam. Mums pie šī jautājuma ir jāatgriežas nākamgad, ir aizvien vairāk saistība, no Eiropas Savienības sagaida aizvien vairāk, bet dalība valsts uh, nav gatavs maksāt par šīm saistībām. Nu, ir grūti garantēt ilgspējīgu situāciju, bet dalība valstis nevēlas uh, saistības papildināt ar attiecīgu maksājumu daudzumu. Paldies, Godmaņa kungs, vai jūs gribat ko teikt? Ļoti lakoniski. Kādēļ? Mēs runājam par sociālo fondu un tādiem uh, projektiem, kas varbūt nav tik strikti. Tas ir saistīts arī ar ERAF un dažādiem infrastruktūras projektiem. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta uh, referents priekšlikums. Jo, ja mēs nemaksāsim ESF, nu tad nebūs nekāda iespēja, tad mums būs jādodas uz tiesu. Ja jūs atceraties komisijas piedāvāto budžetu maksājums viņi samazināja par vienu miljārdu, ne jau sociālo fondu, tur bija konkurētspēja un nauda, kas paredzēta attīstītajām valstīm, tātad tām, kas atrodas priekšgalā. Mēs to negrozījām un šķiet, ka jau janvārī bu, mēs piedzīvosim daudz budžeta grozījumus. Nu, politiski tas izstās ļoti skaisti, tur ir palielinājums, bet ja jūs iepazīstieties ar struktūra fondiem paredzētajiem līdzekļiem, šķiet, tur nekāda atlikšana vispār nav spēkā. Bet gada beigās mums te nav nekādu iespēju atbalstīt priekšlikumu. Paldies! Ah, Très bien. Paldies, tā tiešām bija ļoti saprātīga piezīme. Tātad par eh, ieguvumiem eh, mm, bija ļoti vērtīga šī precizējošā informācija. Mūsu referents eh, aicina tātad dot zaļo gaismu. Kas ir par? Paldies. Kas ir pret? Paldies. Atturas. Pieņemts. Ļoti labi. Tātad atliek vēl 53. pārvietojums referents kundze. 53. ir par mīieskaitiem. Jūs atceraties šo budžeta pozīciju, bet tagad tas ir jāmaina dalību valstu labā. Tas nozīmē, ka šeit ir nepieciešama papildus 66,4 miljoni eiro. Tātad tie būs 348,9 miljoni kopumā. Un te ir pie, piedāvāts paaugstināt līdzekļus vairākās budžeta pozīcijās. Tās ir saistītas ar izdevumiem lauksaimniecības jomā. Tur ir rakstīts par uh, graudaugu uzglabāšanu, par intervencēm un arī attiecībā uz vājpienu visas šīs apropriācijas nav diferencētas, līdz ar to saistības ir vienādas ar maksājumiem, un es uh, neredzu nekāds iebildums, kādēļ šo pārskaitījumu nevarētu atbalstīt. Paldies! Clearance. Paldies, tas ir slavenais clearance of account tradicionāla lauksaimniecībai pēdējais, um, tātad kas par? Kas pret? Atturas. Paldies! Tagad noslēgsim balsošanu. Paldies, uh, referentes kundze. Mums atliek divi punkti. Viedokļu apmaiņa visai ātra, ja jūs piekritīsiet sākumā. Sāksim ar astoto punktu. Tātad Vertmanes kundzes atzinums par Eiropas Savienības tiesas statūstu grozījumiem. Lūdzu, referents kundze. Paldies. Es sin, im März dieses Jahres hat also šī gada martā Eiropas kopiena tiesa ar mums veida sarunas un saskaņā ar Lisabonas līgumu sākumā lēmums ir jāpieņem padomē un parlamentam. Kādi ir šie grozījumi? Tie attiecas uz trim tiesām - Eiropas kopienu tiesu, kā arī uh, publisko tiesu. Un Eiropas kopienu tiesa piedāvā uh, vienkāršot un pātrināt procedūras. Divi priekšlikumi ir attiecināti uz izmaiņām personāla politikā, un tas novedīs pie augstākām izmaksām. Līdz ar to tas ir tiešā veidā saistīts ar budžetu. Pirmām kārtām EKT piedāvā iecelt uh, tādu papildus, izveidot papildus amatu Eiropas uh, kopienu kopienu tiesas vicepriekšsēdētāju amatu, jo pašreizējam priekšsēdētājam ir pieaudzis uh, pienākumu skaits, un viņš ar visu vairs netiek galā, ir par daudz darba, un visas prasības nevar pietiekami labi izskatīt un uh, izskatīt saulaicīgi. Un vairākiem cilvēkiem prasības niedzējiem vajadzēja uh, gaidīt pat veselu gadu, līdz viņu lieta tika izskatīta. Uh, To mēs nevaram pieļaut. Un mēs te runājam par 38 tūkstošiem eiro, tātad tā ir papildus summa, te mēs runājam eh, gan par piemaksām, par algu un arī ekspatriācijas izmaksām. Un otrs grozījums. Kopienu tiesa piedāvā Uh, paaugstināt tiesnešu skaitu uz 12 tiesnešiem, jo uh, līdz šim pastāvēja līdzsvar trūkums un bija grūti uh, izskatīt visas lietas saulaicīgi un katru gadu lietu kalns aizvien pieauga augstumā un ļoti daudziem prasības iesniedzējiem ir pārāk ilgi jāskat, jāgaida uz savas lietas izskatīšanu un 2010. Eh, gadā nevarēja paspēt izskatīt 1300 lietas, bet eh, varēja izskatīt tikai 726. Nu, te ir ļoti milzīgas atšķirības kopienu tiesa saka, ka joprojām pieaugs izskatāmu lietu skaits katru gadu un 2001. gadā mēs runāsim par uh, papildus 16 miljoniem un turpmākajos gados 13,52 eh, miljoni. Protams, ņemot vērā ekonomisko situāciju un uh, to, kādās sprukās esam nonākuši ar budžetu, sākotnēji šķiet, ka šādu summu vispār nebūs iespējams piešķirt, bet no otras puses mums ir jāpadomā. Ja uh, tiesa nevarēs uh, ievērot termiņus, tad tā būs tāda neefektīva judikatūra un tādā veidā tas radīs vēl augstāks izmaksas nekā paredzētais budžeta palielinājums. Tādēļ EKT lūgumu ieviest šādu grozījumu vajadzētu pieņemt un es ceru, ka komiteja sekos šim priekšlikumam. 14. decembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un esmu gatava ar kolēģiem tikties, lai diskutētu par to, un ceru, ka mēs kopīgi nonāksim pie labākā risinājuma. Balsojums ir paredzēts 25. janvārī komitejā. Paldies! Merci bien! Merci, même le rapport. Paldies! Jautājumu! Nav. Kā teica Vertmans kundze, grozījuma iesniegšanas termiņš 14. decembris nākamnedēļ. Esam paredzējuši balsot par budžeta komitejas atzinumu 25. janvārī. Lai būtu gatava arī jūri komitejas balsojumam 26. janvārī un tad plenārsēdē. Un pēdējais darbkārtības punkts. Godmeņkungs ziņojums. Devītais punkts. Kohēzijas politikas nozīme Eiropas Savienības attālākajos reģionos stratēģijas e ES 2020 kontekstā. Vai Latvija būtu šis attālākais reģions? No nē, nē, tās ir Francijas pārģūras teritorijas, ne jau Latvija. Very tired, abi very short. Es domāju, ir jau ļoti vēl vakar stunda, cilvēki jau ir gana noguruši, tādēļ būšu. Uh, ļoti lakonisks. Es esmu mm, loceklis uh, reģi komitejā, uh, bet esmu aizvietotājs, neesmu pilntiesīgs loceklis un strādāju arī pie uh, reģi paketes. Mēs par šiem dokumentiem sākām apspriesties jau iepriekšējā reģi sanāksmē. Man ir jāsaka atkārtoti, Jā, protams, eh, Reidija komiteja mums eh, iesniegs daudz priekšlikuma, bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Viens piemērs. Šis ir tikai sākotnējais ziņojums par visnostatākajiem reģioniem. Tad būs jauni dokumenti, ko mums piedāvās uh, Regī, ģenerāla direkcija, varbūt, ka Kalfina kungs varēs mums te kaut ko vairāk pastāstīt, jo ir vairāki priekšlikumi par to, ka IPE varētu būt kā garantija, lai dalību valsts piedāvātu līdzfinansējumu kohēzijas projektiem. Ja, piemēram, valstu bankas nedos aizdevums, lai varētu startēt kaut kādus projektus. Tādēļ re, reģionālās attīstības jomā tas ir ļoti interesanti. Nu, Grieķijā ceļiem tur arī ir vajadzīgi vairāk par pieciem miljardiem, bet mums nav šīs naudas. Tādēļ Eiropas uh, investīcija banka dos garantiju, neviens nedos naudu ebi. Un domāju, ka mēs to pieredzēsim ļoti drīz. Šis ziņojums ir daļa no kopējā darba. Protams, katrs tagad mēģinās vainot otru, ka naudas nav gana. Nezinu, kā komitejas locekļi to aplūko. Es uzmanīgi iepazinos ar priekšlikumu un teicu, ja jūs iepazīstieties ar 2013. un 2020. gada budžetu, nu tā ir tāds spēlīte. Kohēzijas politikai atvēlētie līdzekļi nav paaugstināti. Nu, it kā formāli tie ir paaugstināti, jo Komisija ir papildinājusi šo līniju ar Connecting Europe 40 miljārdi, un, protams, ja jūs to pievienot kohēzijas politikai, tad skaitlis ir lielāks. Bet daudzgadu finanšu plāns ir bez Connecting Europe. Šī iemesla dēļ For example, for convergence regions in project. Ja mēs runājam par lauku reģioniem, tur ir 20, pa 20% mazāk līdzekļu. kāds bija cenas 2011. gadā. 203 miljārdi, un pēc tam būs 162 miljārdi. Transition regions, which being implemented. Pārējais reģioniem tur nav nekādu līdzekļu. par 40 miljardiem vairāk, un phasing out, phasing in tur nekas nav mainījies reģioni dabūs vai, tātad 75% tur ir samazināts. Par ko es īsti runāju? Ziņojums ir visai skaidrs, ir uh, daži reģioni, kur komisijai nākamā ESF uh, gada uh, perioda laikā nebūs lieku līdzekļu. 9 billion in this. 0,99 miljārdi šajā daudzgad finanšu plānā, un tie būs 0,92 miljārdi nākamajā uh, plānošanas periodā. Nu, kas ir šie reģioni? Kanārijas salas, Madeira, Azoru salas, uh, Franču pārjūras teritorijas. Nu, tādas uh, salas, kas atrodas diezgan tālu no Eiropas. Nu, protams, ja jūs atrodaties tālāk, jūs ir jāatbalsta spēcīgāk. Bet, ja mēs diskutējam, mums ir jāsaprot, kā, kā mēs izturamies pret visu šo likumdošanas paketi. Nu, mēs drīz saņemsim veselu kādu papīru no DJ Regi. Un nav iespējams to visu aplūkot kaut kā atrauti. Ja mēs eh, teiksim, jā, un teiksim, ka jums būs mazāk naudas, bet eh, attāliem reģioniem būs nedaudz vairāk naudas. Un tad mēs saņemsim nākamo dokumentu, tur būs rakstīts, ka mēs arī gribam vairāk naudas. Cits valsts teiks, lūdzu, lūdzu, dodiet mums vairāk naudas. Un tad nākamajie, ja nākamie reģioni tik nāks un klauvēs pie durvīm, prasīs saviem vairāk naudas. Be a little bit, um, how can I say, conservative? Mums ir jābūt, nu kā to labāk formulēt, konservatīviem. Mēs saprotam, ka šie reģioni atrodas ļoti tālu, tie zināmā mērā ir izolēti un tiem ir nepieciešams atbalsts, bet mums nav tik daudz naudas, kā nepieciešams. Un tas ir kaut kā jāatrisina solidārā veidā. Jo, ja mēs teiksim, ka eh, kaut kāda reģiona saņems vairāk naudas par pāriem, nu tad visi teiks, ka viņiem arī vajag vairāk naudas. Līdz ar to Regi ģenerāla direkcijā diskusijas par šo likumdošanas paketi jau norisinās pilnā sparā un uzskatu, ka mums ļoti um, rūpīgi ir jāpārdomā, kā mēs reaģēsim uz šiem uh, ģenerāla direkcijas priekšlikumiem. Protams, mēs tu kaut ko varam mainīt, uh, bet tad būs daudz problēmu tas uh, radīs problēmas konkurētspējīgākiem reģioniem, vai viņiem ir nepieciešams tiešām tāds naudas daudzums, kāds ir paredzēts vai nē. Un ja nākamā gada maksājumi tiks samazināti, nezinu, vai to varēs īstenot. Es tiešām mēģinu to paskaidrot kontekstā. Let's look at this report. No, what means? Vai 0,99 miljardi vai 0,92? real prices are a little higher, but in comparable prices is less. Ja mēs salīdzinām cenas, tas ir samazinājums, un tā ir tikai viena daļiņa no visa mehānisma, viens krūvīte. Bija more or less conservative to say that we agree that Mēs varam piekrist, jā, tur ir jāpaukstina līdzekļi, jo ja mēs to darīsim, Tad būs papildus priekšlikumi no um, ģenerāla direkcijas. Nu, to varu garantēt par 100%, jo viņi arī mēģina dabūt lielāku kumosu, un viņi ļoti labi zina, ka bez Connecting Europe nauda, uh, nebūs pietiekami daudz naudas, tātad līdzekļi būs samazināti. Līdz ar to mums ir jābūt konservatīviem, Un jāsaprot, kāds priekšlikums mēs drīzumā varam sagaidīt. Nu jā, varbūt esmu nedaudz nonācis pretrunās pats ar sevi, jo uh, regi komitejā man jārunā citu valodu, bet nu mums jāatrod zelta vidusceļš. No perifēriem reģioniem mēs paņemam nost, no konverģences reģioniem, no konkurētspējīgākiem kaut ko paņemam nost un tad pasakām, viņiem dodam vairāk, viņiem dodam vairāk, bet mums jau nav tās naudas. Mēs. Tātad mums ir jāsaprot, kas notiek, mums jābūt konservatīviem, tāds ir mans priekšlikums. Mums ir vēl nedaudz laika. Kobu ņūs jūs redzēsiet, kāds ir plānotais darba grafiks un. Mm Būs ļoti daudz priekšlikumu arī attiecībā uz KLP reformu, pārējais reģioniem, 5% rezerve. Tā tagad būs likumdošanas pakete. Specific things. Sep nu, man ir šaubas. Ja mēs tagad sniegsim atzinumus, tad eh, varbūt kaut kādā brīdī nonāksim situācijā, kad vispār mums nebūs ne santīm. Paldies, kolēģi. Jā. Ļoti svarīgi, lai būtu globāls priekšstats ideja, lai būtu konsekventa nostāja. Cieši sadarboties arī ar reģionālo ģenerālu, re, eh, reģionu ģenerālu direktorātu, un mēs esam priecīgi, ka jums tas ļoti labi izdodas. Labi. Neviens cits nevēlas izteikties apstiprina to, ka mēs izskatīsim uh, <clears throat> mūsu kolēģa ziņojumu. Skatīsim 25. 26. janvārī, grozījuma iesniegšanas termiņš 1. februārs. Balsojums paredzēts 8. martā. Pas d'autre point. Paldies. Citu jautājumu nav. Sēde slēgta. Tiekamies pirmdien Strasbūrā 21. vakarā.